Colleagues, can I uh, bring the meeting to... Kolēģi, es uh, vēlētos atsāk, atklāt sēdi. Can I just... Um... Gribēju jums lūgt apstiprināt darba kārtības projektu. Ja nevienam nav iebildumu, tad mēs varētu pievērsties uh, protokola apstiprināšanai. Tātad nevienam nav iebilduma arī par protokolu. Labi, pirms eh, pievērsīsimies eh, pakalpojuma nolīkumam, kohu ziņojumam, es vēlētos apsveikt eh, mūsu sanāksmē tulkošanas praktikantu grupu no Luksemburgas. Es nezinu, kāpēc eh, viņi, es nezinu, vai viņi ir atsūtīti pie, atsūtīti pie mums, tāpēc, ka tas būtu lielākais izaicinājums viņu turpmākajā karjerā, bet jebkurā gadījumā sveicām viņus pie mums transporta komitejas sanāksmē. Nākamais eh, punkts ir eh, tirsniecības nolīgums starp Eiropas komisijas un Rietumāfrikas ekonomisko monetāro savienību par atsevišķiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem. Koha kungs, kurš ir atbildīgs par šo ziņojumu, protams, izteiksies, bet tagad es meklēju kādu, kas varētu vadīt sanāksmes piecām minūtēm. Deveres kundze, varbūt jūs varētu pārņemt sēdes vadību. Tās būs tiešām tikai piecas minūtes. Nē, De Grandes kungs varbūt. Nu, varbūt pazīlēsim tos pirkstiem. Kurš vēlas eh, uzņemties sēdes vadību? Kristīna. Tas tiešām būs tikai uz piecām minūtēm. Man ir jāteikas ar Ungārijas vēstnieku, tas tiešām būs tikai uz piecām minūtēm. Devērs kundze, lūdzu. commencer, ce serait Donc, je donne la parole à Monsieur Koch. Dodu vārdu Koch kungam. Nu, priekšsēdētāji, man ir liels prieks eh, stādīt jums priekšā mūs, manu ziņojumu visiem kolēģiem. Dāmas un kungi, šodien es eh, vēlētos eh, visiem prezentēt ziņojumu kas eh, tika nodots no padomas priekš prezidentūras. Te ir runa par eh, gaisa pārvadātāju nolīgumiem starp Eiropas eh, kopienas valstīm un Rietumāfrikas ekonomiskās un monetārās savienības valstīm. Pirmkārtām es vēlētos pateikties visiem par darbu, un es vēlētos pateikties arī par visu ieguldījumu šī ziņojuma gatavošanā. Uh, Šī nolīguma mērķis starp Eiropas kopienas valstīm un um, Rietum Āfrikas uh, ekonomiskās un monetārās savienības valstīm ir nodrošināt, lai nebūtu nekādu šķēršļu uh, piekļuvē un lai netiktu izdarīt pārkāpumu attiecībā pret Eiropas kopienas likumdošanu, kā arī, lai nebūtu nekādas diskriminācijas. Svarīgākais punkts šajā ziņojumā bija sūdzība, kas tika iesniegta Eiropas kopienu tiesā. Šajā spriedumā tika noteikts, ka vairāki divpusēji nolīgumi starp Eiropas Savienības dalībvalstīm un atsevišķām trešajām valstīm pārkāpj Eiropas kopienas tiesības un līdz ar to pārkāpj arī brīvas kustības principus. Dažas dalībvalstis, kas ir nodibinājušas uzņēmumus citās dalībvalstīs, mm, nevar piedalīties šādos uzņēmumies, kas savukārt darbojas uh, Eiropas, uh, Rietumāfrikas ekonomiskās un monetārās savienības valstīs. Tika nolēmts cīnīties pret uh, pārkāpumiem, kas ir pieļauti šajos divpusējos nolīgumos un aizstāt šos nolīgumus ar kopēju nolīgumu. Uh, komisija veda sarunas par nolīgumu, un pagājušajā gada novembrī 2009. gadā šis nolīgums tika parakstīts, un tas tiek piemērots uh, jau pirms spēkā stāš, stāšanās. Galvenais princips, protams, ir brīva kustība, tāpat arī uh, tiek runāts par spēkā esošo Eiropas Savienības tiesību piemērošanu, te ir runa par degvielas aplikšanu ar nodokļiem lidojumos, kas dodas uz Eiropas Savienības dalību valstīm, un piemērot šo nolīgumu Eiropas Savienības tiesībām. Tas nozīmē, ka visas eh, piekļuves barjeras tiks atceltas. Eiropas eh, komisija izstrādāja mandātu šim nolīgumam, bet šis nolīgums neatbilst eh, vienoto debesu principiem, kādiem, kādus mēs esam piemērojuši. Teksts tika sagatavots balstoties uz sarunām starp padomi un komisiju, un es uzskatu, ka e, ziņojums līdz ar to varētu tikt pieņemts jau 1. decembrī. Paldies! J'ai cru que ça se mettait automatiquement pour le président. <laughs> Merci. Man likās, ka priekšsēdētā mikrofons ieslēdzas uh, automātiski. Vēl kad, kad rāvīja kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es varu izteikties pavisam īsi. Uzskatu, ka mēs varam atbilstīt šo ziņojumu. Mums nav nekādu iebildumu. Es uzskatu, ka mēs varētu arī pateikties referentam par uh, viņa darbu pie šī ziņojuma. Man ir uh, daži vispārēji komentāri, bet uh, tas vairāk atbilst nākamajam darba kārtības punktām par eh, starptautiskiem nolīgumiem. Un eh, tāpēc es eh, varbūt izteikšos vēlāk, tad, kad mēs runāsim par nākamo darba kārtības punktu. Meisner. Meisneris kundze. Jā, priekšēdētāji, liels paldies. Varbūt tas ir nedaudz garlaicīgi, bet es varu pilnībā piekrist, ka Traujikungam šajā gaisa pārvadājuma nolīgumā mums nebija nekādas iespējas pateikt jā vai nē. Um, es uzskatu, ka līdz ar to ir uh, normāli, ka mēs atbalstam šo ziņojumu. Vēlreiz vēlētos pateikties par darbu, bet uh, pie nākamā punkta man ir dažādi komentāri. Šeit varu tikai vienīgi pateikt, ka piekrītu. Paldies, Bratbērni kungam vārds. Paldies, priekšādētāji. Es uh, vēlējos piekrist Mēsneris kundzei un Elkadrāvī kungam. Uh, it ja īpaši Elkadrāvī eh, kunga komentāriem par nākamo darba kārtības punktu. Tāpat kā viņam arī man būs daži komentāri par vispārējiem principiem attiecībā uz šiem nolīgumiem, bet, ja ir runa par šo konkrēto ziņojumu, ko ir gatavojis Koha kungs, tad man nav nekāda īpaša komentāra. Pour la Commission, M. Burgel Vernet. Komisijas vārdā Burgela Vernera kungs. Paldies, priekšādātāji! Vēlējos tikai teikt, ka Eiropas komisija ir ļoti aprien, apmierināta ar uh, Koha ziņojumu. Mēs esam apmierināti par uh, koordinācijas darbu. Mums ir prieks, ka šis ziņojums ir pabeigts. Kā jau teica referents, Šie ziņojumi atbilst Eiropas Savienības likumdošanai. Šeit ir runa par 47 divpusējiem nolīgumiem, bet eh, pirmo reizi ir sagatavots šāds nolīgums, kur Eiropas Savienība ir eh, noslēgusi līgumu ar veselu reģionu, un to mums vajadzētu noteikti uzsvērt. Kohkungs, vai jūs vēlētos izteikties? Jā, es varu tikai vienīgi pateikties par pozitīvajiem komentāriem. Paldies! Bon, ben, je vois qu'en l'absence du président, tout le monde est, est très, très bref. Visi izsakās ļoti īsi, kopš ir eh, aizgājis priekšādātājs. Tātad eh, termiņš eh, grozījuma iesniegšanai ir 5. novembris, transporta komitejā mēs balsosim 1. decembrī un plenārs sēdē balsosim janvārī 2011. gadā. Man būs grūti pildīt priekšēdētājas nākotni pienākumus, tāpēc, ka mēs izskatīsim Brēna Simpsona ziņojumu. Es uzskatu, ka mums vajadzētu pārtraukt sēdus dažām minūtēm, līdz atgriezīsies priekšēdētājs. Okay, Dāmas un kungi, atvainojos par to, ka biju izgājis. Vēlreiz paldies Kristīnai par to, ka viņa um, pildīja manus pienākumus. Nākamais darba kārtības punkts ir mans ziņojums par starptautiskiem gaisa satiksmes nolīgumiem saskaņā Lisabonas līgumu. Ir paredzēta viedokļa apmaiņa. Vispirms vēlētos dot vārdu komisijas uh, pārstāvē. Jēgas kundze. Paldies priekšēdētāji. Komisijas vārdā Vēlētos teikt, ka mēs apsveicam to, ka Eiropas parlaments 20. oktobrī pieņēma jaunu pamatnolīgumu attiecībām starp Eiropas parlamentu un Eiropas komisiju. Lisabonas līgums stiprina Eiropas parlamenta lomu, un tas ir skaidri atainots jaunajā pamatnolīgumā. Bez tām šis pamatnolīgums ir svarīgākais instruments, lai īstenotu jaunu partnerību starp Eiropas parlamentu un komisiju. Komisija pašlaik pieņem lēmumus par iekšējām vadlīnijām, kā tieši tiks piemērots pamatnolīgums. Tieši tāpēc šodien nevaru jums pilnībā atbildēt, kādā veidā konkrēti tiks piemērots pamatnolīgums. Protams, ka komisija ņems vērā visus tās pienākumus, pildīs savus pienākumus, tā īstenos pamatnolīgumus saskaņā ar pieņemto tekstu un ņemot vērā īpašo partnerību ar Eiropas parlamentu vicepriekšēdētājs Šefkovičs Eiropas parlamenta plenārsēdē 18. oktobrī to vēlreiz atkārtoja. Tāpat arī komisija nevar paļauties uz vienpusēju, plašu pamatnolīgumu interpretāciju. Tāpēc novatoriska pieeja būs paredzēta tikai attiecībā uz struktūrēto dialogu aģentūrām un sarunām par starptautiskiem līgumiem. Ja runa par struktūrēto dialogu, tad eh, Kalas kungs ieradīsies pie jums, lai prezentētu 2011. gada darba programmu, un tas notiks 9. novembrī. Lielas paldies, ka devāt man vārdu, Simpson kungs. Paldies! Sākumā vēlētos teikt, ka patiešām esmu apmierināts, ka uh, koordinatori ir pieņēmuši lēmumu gatavot pašinstīvas ziņojumu par šo tematu. Es atceros, ka agrāk parlaments varēja tikai konsultēties par šādiem gaisa satiksmes nolīgumiem. Bieži mēs sniedzām ļoti pozitīvus atzinumus, taču tas tika darīts pilnīgi bez jebkādām diskusijām vai arī ar nelienām diskusijām. Tagad šādiem nolīgumiem ir vajadzīga parlamenta piekrišana. Tas nozīmē, ka tie mums būs jāizskata padziļinātāk. Mēs saskaramies ar grūtībām, proti eh, mums būs iespēja teikt vai nu tikai jā vai nē. Iespēja reāli diskutēt, diemžēl, vēl ar vien būs ierobežota. Tieši tāpēc es gribētu izmantot šo ziņojumu, lai apskatītu divas eh, plašas tēmas. Pirmais ir nolīguma saturs, un otrais ir eh, parlamenta lomā, ko tas varētu spēlēt Eh, diskusijās un līguma pieņemšanā. Ja runa par saturu un būtību, tad uzskatu, ka ir panākta vispārēja vienošanās, ka gaisa pārvadājuma nolīgumi ar trešajām valstīm ir kopumā pozitīvi. Šādi horizontāli nolīgumi, kas tiek īstenoti saskaņā ar Eiropas kopienu tiesas spriedumu, kas tika pieņemts 2002. gada novembrī, pārēdz juridiska noteiktību Tāpat arī ir jānodrošina vienādas tiesības visām savi, visiem Savienības avio pārvadātājiem. Un ir jādomā par atsevišķiem dalību valstu nolīgumiem. Visaptveroši nolīgumi ar kaimiņu, attiec, ar kaimiņu valstīm vai ar globāliem partneriem var nodrošināt īpašu labumu, var nodrošināt vairāk un labākus pakāpojumus avio pārvadātāju pasažieriem. Līdz ar to avio pārvadātāji var kļūt konkurētspējīgāki. Mēs vēlamies nodrošināt eh, labāku konkurētspēju, mēs eh, vēlamies arī panākt uzlabojumus sociālajā un vidas jomā, taču mēs nedrīkstētu domāt, ka jebkurš nolīgums ir labs nolīgums. Tā vietā mums ir jāpieņem lēmums, mums ir jāpieņem jāspriež, un tas ir jādara gan komisijai, kas ved sarunas par nolīgumiem, gan arī parlamentam, kas ir iestādi, kas apstiprina sarunu rezultātus. Jautājums par šo konkrēto nolīgumu ir, protams, jāpieņem līdzsvaroti, ir jādomā, ka varbūt uh, ir jāatliek uh, sarunas par uh, nolīgumu. Es nevēlētos tagad iedzināties detaļās, bet, ja jūs paskatīsieties uz otrā posma Eiropas Savienības un ASV nolīgumu, tad mūsu referents Zasādas kungs noteikti runās par šiem jautājumiem, tad, kad mēs saņemsim oficiālu lūgumu sniegt savu piekrišanu, ko mums nosūtīs padome. Eh, plenārsēdē jūnija rezolūcijā tika norādīts, ka ir jūtama zināma vilšanās attiecībā uz līdzsvaru starp investīciju iespējām, kā arī pastāv bāžas par sociālajiem un vides standartiem. Mēs uzskatām, ka šiem standartiem vajadzētu būt augstākiem, nevis zemākiem. Tajā pašā uh, veidā arī attiecībā uz drošības nolīgumiem, protams, mēs uzskatām, ka pārbaudas un kontrolas ir vajadzīgas, ja vien nepastāv būtiskas atšķirības tiesību aktos. Avio pārvadātājiem vajadzētu paļauties uz pārējo certifikācijas sistēmām, tādējādi varētu samazināt izmaksas un uzlabot standartus. Tikao kundzes ziņojums, ko mēs gatavojamies pieņemt rītdien, norāda, ka daži no šiem nolīgumiem ir ambiciozāki nekā citi. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai šie kvalitatīvie nolīgumi būtu paraugs turpmākajām sarunām. Ja runa par procesu, tad, kā jau es minēju agrāk, tā kā mēs varam pateikt tikai jā vai nē, tiklīdz sarunas tiks pabeigtas, tad mēs nebūsim ideālā situācijā. Kā jau parāda SWIFT situācija, ja mēs pateiksim nē, tad mēs piesaistīsim sev daudz uzmanības gan um, plašsaziņas līdzekļos, gan politiķu vidē. Taču šādu stratēģiju nevarētu izmantot pārāk bieži. Tieši tāpēc mums vajadzētu atrast veidu, lai nodrošinātu, ka komisija zina, kāds būs mūsu vērtējums par nolīgumu pirms nolīguma pieņemšanas. Protams, tā nav jauna ideja. Esam saņēmuši informāciju no komisijas, tā skaitā eh, gatavojoties eh, delegācijai, kas devās uz Vašingtonu martā, un šī informācija ir bijusi noderīga un ir ļāvusi mums paust savas bažas. Saskaņā ar pamatnolīgumu, kas tika noslēgts ar komisiju 2005. gadā, eh, komisijai vajadzēja sniegt informāciju pietiekami laicīgi, lai parlaments varētu darboties uz šīs informācijas pamatiem laikā, kad tiek vestas sarunas par starptautiskiem nolīgumiem. Tas attiecas gan uz direktīvām, gan uz vadlīnijām par nolīgumiem, nolīgumu sarunām, tāpat arī tas attiecās uz šādu sarunu secinājumiem, 90.5 pāns mūsu reglamentā ļauj atbildīgajai komitejai pieņemt rekomendācijas. Tāpat arī tiek uh, pieprasīts, lai šīs rekomendācijas tiktu ņemtas vērā pirms tiek pieņemts lēmums noslēgt konkrēto starptautisko nolīgumu. Kolēģi, gatavojot šo ziņojumu, mums vajadzētu apsvērt, cik daudz mēs vēlamies pilnvaras. Es vēlētos uzsvērt, ka pastāv iespējas, un šīs iespējas pastāvēja jau pirms šī nolīguma pieņemšanas. Tās pastāvēja arī pirms pagājušās nedēļas plenārsēdes. Te ir runa par to, lai komisija izturētos pret parlamentu un uh, padomi vi vienlīdzīgi. Pirms došu vārdu mūsu ēnu referentiem. Es vēlētos noslēgumā teikt, ka labprāt ar viņiem sadarbošos, lai sagatavotu tādu ziņojumu, kurā, kuram varētu piekrist vairākums. Šīs dienas viedokļa apmaiņa noteikti ir tikai sākums. Esmu gatavs organizēt arī neoficiālas sanāksmes, kad tādas būs vajadzīgas vai kad kāds tādas ierosinās. Pēc šiem ievadvārdiem es gribētu uzsākt debates un es gribētu uzklausīt, ko cilvēki varētu likt priekšā, pamatojoties uz manis teikto. Grošs kungs, lūdzu. Jā, danka, Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos izmantot šo izdevību apspriest šo tematu arī ar koordinatoriem. Jā, protams, pirmā kārtā mēs nedrīkstam uh, pārāk augstu vērtēt parlamenta lomu, jo galu galā Eh, šī tomēr ir atbilde jā vai nē, un eh, nekas vairāk. Mēs visi zinām, ka pie šāda veida lēmumiem mēs pazaudējam ļoti daudz eh, detaļu, un bieži vien šī iespēja pateikt nē var radīt lielas problēmas. Ja runa par šiem divpusējiem nolīgumiem un ja runa par mūsu komitejas lomu, tad mēs piekrītam jūsu viedoklim. Ja mēs paskatāmies uz šo dokumentu, tad es uzskatu, ka mums vajadzētu domāt par konkrētiem nolīgumiem. Un es uzskatu, ka mums vajadzētu arī paust savus viedokļus šādās situācijās. Mums ir jādomā par to, ka mēs nedrīkstam maksāt augstāko cenu, kas bieži vien tā notiek Eiropas parlamentā. Uh, Gal galā šeit nav runa tikai procedūru, te ir runa par eh, nolīgumu un arī eh, par nolīgumu ar komisiju. Tas nozīmē, ka abām pusēm vajadzētu parādīt eh, skaidru grību, pildīt savus pienākumus. Es uzskatu, ka mums kā parlamentam dažkārt ir grūti saprast, kā tad īsti notiek sarunas par konkrētu nolīgumu noslēgšanu. Bieži vien parlaments nesaņem pietiekami daudz informācijas. Tāpat bieži vien tiek izdarīti mēģinājumi veidot jaunas struktūras, kur arī parlaments tiktu iejaukts. Es zinu, ka bieži vien ir grūti sekot līdzi šai procedūrai, ir grūti saprast, kā notiek darbs. Es uzskatu, ka mums vajadzētu regulāri saņemt eh, informāciju arī par darba grupām, kas vada sarunas par nolīguma noslēgšanu. Šī informācija ir jāsaņem gan pirms nolīguma noslēgšanas, gan pēc tam. Es uzskatu, ka mums vajadzētu, ņemot vērā Lisabonas līgumu, panākt lā, to, ka mūsu pilnvaras tiek patiešām izmantotas. Mums vajadzētu izvērtēt to, kas ir ticis paveikt šī gada laikā. Paldies! You, Paldies, Alkadrāja kungs! Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms es gribētu parunāt par Eiropas parlamenta lomu visā šajā procesā. Iepriekšējais runātājs teica, ka mēs nedrīkstētu par augstu vērtēt lomu, bet es tajā pat laikā domāju, ka mums nevajadzētu sevi novērtēt par zemu. Uh, mēs savu ietekmi varam eh, reāli palielināt tikai tad, ja mēs tiekam informēti pirms līgums ticis noslēgts, jo pēc tam būs ļoti grūti uzstāties pret to, un viss šī procedūra tad varētu izvērsties uh, visai bezjēdzīgi. Tādēļ mums ir jāpanāk uh, apņemšanās un, un reāla saistība uzņemšanās par mūsu saulēcīgu informēšanu. Tāpat es domāju, ka referents pilnīgi precīzā neats, precīzi neatspoguļo esošo situāciju. Protams, ietvar līgums ir jauns, bet Lisabonas līgums ir spēkā jau gandrīz veselu gadu. Tā kā mums ir jādomā par šo situāciju, jādomā arī komisijai. Ir jādomā par to, kā informēt parlamentu, kā to iesaistīt jau no brīža, kad tiek uh, pieprasīts um, padomes mandāts komisijai. Un jāsaka, ka saruna process ir izvērsties visai interesants. Es nesaku, ka mums obligāti jāsēžas praktiski pie sarunu galda. To es neprasu. Bet, ja uh, tiek uh, slēgts līgums ar ASV, Ķīnu vai Krieviju, tad jāsaka, ka mūsu agrīna iesaistīšana procesā ir vitāli svarīga. Bez tam vajadzētu atcerēties, ka sarunās, piemēram, ar ASV ir iesaistīts ļoti daudz puses, tādēļ arī mūs būtu vietā informēt. Tālāk, es ļoti ceru, ka komisija un parlaments nākotnē daudz precīzāk uh, noformulē savus sadarbošanās protokolu. Tālāk par šo jautājumu pēc būtības. 2003. gadā es rakstīju ziņojumu par Eiropas Savienības uh, ārvalstu transporta politikas attīstību. Un mēs uzsvērām, ka tirgus ir jāatver, gaisa pārdājuma tirgus ir jāatver, tomēr šādiem liberalizācijas pasākumiem ir jāiet roku rokā ar uh, atbilstošo normu konverģenci. Tātad jā, mēs gribam atvērt tirgu dažādiem pārvadātājiem, bet tajā pat laikā ir jānodrošina vienlīdzīgi spēles noteikumi visiem tirgus dalībniekiem jāsaka, ka, diemžēl, man nav radies iespējas par to, ka mans minētais būtu ticis izdarīts. Man drīzāk šķiet, ka mums ir visai strikti regulēta pieeja tirgumu, uh, bet ir atšķirīgi pat noteikumi, kas attiecās uz drošību. Un tādēļ es domāju, ka šī konku konkurences situācija ir visai fiktīva. Kā es teicu, mums vajadzētu pievērst lielāku uzmanību tām. Bez tam arī pasažieru tiesības netiek regulētas vienādi. Eiropas Savienības gaisa pārvadātājiem ir jāievēro noteikumi attiecībā uz pasažieru tiesību nodrošināšanu bet, piemēram, eh, tad, kad notika Īslandes eh, vulkāna izvirdums un tika būtiski traucēta gaisa satiksme, Eiropas Savienības pilsoņi, kur bija izmantojuši uh, citu avio kompāniju pakalpojums, kas nav Eiropas Savienības kompānijas, uh, viņiem bija daudz mazāka aizsardzība nodrošināta. Tā kā mums vajadzētu nodrošināt vienādu pasažieru tiesību ievērošanu eh, visiem pasažieriem, kas, piemēram, izlido no Eiropas Savienības lidostām, neatkarīgi no tā, kāds ir konkrētais gaisa pārvadātājs. Bez tām es gribētu norādīt uz to, ka šeit pastāv zināms risks, piemēram, eh, pieeja dažādām kapitāla struktūrām, kad, kā tas tiek regulēts. Ja, piemēram, mums ir nolīgums ar trešo valsti, kurā ir noteikts, ka mēs atveram tirgu viņiem, vienmēr pastāv bīstamība tajā, ka citi uzņēmumi kas eh, tieši nav atrunāti līgumā, ienākot trešajā valstī, ar kuru mēs noslēdzam šo līgumu, ienāk Eiropas Savienības tirgū pa sēdus durvīm. Un šos aspektus vajadzētu ņemt vērā, jo tas varētu novest pie ļaunprātīgas šo nolīgumu priekšrocību izmantošanas. Tā kā arī e, šis aspekts nav pietiekami izpētīts. Tas būtu pagaidām viss no manas puses priekšsēdētāja. Bet es esmu sagatavojis arī dažus priekšlikumus, lai tekstu kopumā uzlabotu. Paldies! Tālāk Maisners kundz lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Jā, pirmkārtām paldies priekšsēdētājiem par viņa darbu. Šeit viņš darbojas kā referents. Es domāju, ka Brians Simpsons pats eh, ļoti labi pastāstīja, kas būtu pareizi un, un eh, vajadzīgi. Jā, mēs neesam eh, daudz ko panākuši, jo arī šeit mēs varam tikai pateikt jā vai nē. Ja runa mm, par Lisabonas līgumu, tad, protams, mēs esam saņēmuši vairāk tiesību, bet uh, tiesības nāk kopā ar pienākumiem. Mēs nevaram vienkārši uh, pateikt, jā, ka šeit viss ir kārtībā. Pastāv bāžas, ka uh, E, dažkārt mēs, kā referenti, varam ātri vien pateikt jā, tikai tāpēc, ka te mums ir pieeja tādiem dokumentiem, kurus mēs agrāk vispār nebijām redzējuši. Es domāju, ka mums vajadzētu būt drošākiem. Es, e, mums ir jādomā par e, dažādiem draudiem, bet mums ir jārīkojās. Jā, šeit taču ir runa par uh, Eiropas Savienības nolīgumiem, kas uh, nozīmēs to, ka da, valstu nolīguma, divpusēja nolīguma vairs nebūs spēkā. Tieši tāpēc mums arī vajadzētu iegūt eh, pēc iespējas vairāk informācijas. Kā jau teica Alkadraikungs, šeit nav runa tikai par lielām valstīm. Es eh, gribu runāt arī par Fidži salām un par citām mazām valstīm. Es uzskatu, ka katra valsts ir nozīmīga. Brēns Simpsons arī teica, ka Swifts ir pierādījis to, ka uh, pasakot nē, mēs iegūstam sev labākas eh, sarunu pozīcijas. Bet, ja runa par SWIFT, tad attiecībā uz šiem aviācijas, eh, uz um, gaisa satiksmes nolīgumiem, mēs vēlamies panākt, lai visā pasaulē būtu spēkā vienādi labi drošības standarti. Mēs vēlamies, lai attiecībā uz drošību būtu pieejama arī vienas pieturas aģentūra. Bet kas notiks ar eh, pasažieru datu apmaiņu? Pasažieru dati pašlaik tiek uh, nosūtīti ASV. Lībe komitejā mēs pašlaik par to runājam. Es domāju, ka mums vajadzētu apsvērt, cik tālu datu apmaiņa šajos nolīgumos varētu tikt ietverta. Līdz šim es neesmu saņēmis informāciju par šo punktu. Es uzskatu, ka šeit ir ļoti daudz tiesību un galu galā pasažieru tiesības arī šeit ir jāņem vērā. Mēs nevaram šajos starptautiskajos gaisa satiksmes pārvadājumu nolīgumos iekļaut visus tos pašus noteikumus un tiesības, kas ir spēkā Eiropas Savienībā. Taču tajā pašā laikā mums vajadzētu domāt par to, kas mums ir svarīgi gaisa satiksmē un ko mēs gribētu nodrošināt šajos nolīgumos. Paldies, Lichtenbergers kundze. Herzlichen Dank. Paldies. Pirms eh, mēs sākam runāt par šo tematu kā tādu, mums vajadzētu paskatīties uz vispārējo mērķi. Kāda mērķa dēļ tad mēs šeit darbojamies? Un eh, kāds būtu parlamenta ieguldījums? Es varu teikt, ka patiešām šeit eh, bija runa par to, ka mēs, kā tautas izvirzīti pārstāvi, nodrošinam lielāku piekrišanu un akceptēšanu attiecībā uz Eiropas Savienības tiesību aktiem. Galu galā mums ir jāsaprot uh, mūsu iedzīvotāju vajadzības. Mēs nedrīkstam darboties kā tehnokrāti. Mums līdz ar to vajadzētu pēc iespējas ātrāk iesaistīties šajās sarunās, tā, lai mums nebūtu beigās jācīnās ar vienu vienīgu pliku. Nē, Un tas ir pats svarīgākais, tas ir izšķirošais punkts. Es domāju, ka neviens neapšauba to, ka parlamentāriešiem vajadzētu iesaistīties šajā darbā. Arī tādā gadījumā, ja ne visi no mums eh, simtprocentīgi ir eh, gatavi strādāt un eh, uzņemties šo ārkārtīgi lielo darba nastu. Taču šeit ir runa par to, kā mums vajadzētu strādāt, lai rezultāti būtu pēc iespējas labāk. Un, protams, ka tāda zelta vidusceļš ir tas, ka mums vajadzētu iesaistīties pēc iespējas ātrāk. Un mums patiešām vajadzētu uzsvērt, lai parlamenta ieguldījums tiešām tiktu ņemts vērā. Un lai nebūtu tā, ka uh, parlamenta pateiktais nē, beigās tiek vienkārši nomēnots un teikts, ka tie parlamentārieši jau neko nesaprot no šīm tehniskajām detaļām. Es ļoti labi zinu visas šīs sarunas. Es ļoti labi zinu no tiem, kas ir cieši iesaistīti šajās sarunās, es zinu, kādu viņ, ir viņu argumenti. Ir jānodrošina, lai šis ieguldījums, jo galgulā mēs vēlamies panākt uzticēšanos no iedzītāju puses, uh, lai šis ieguldījums eh, nozīmētu arī to, ka šīs sarunas ir cauredzamākas. Tā lai šeit nebūtu iesaistīti tikai lobētāji, bet lai tiktu nodrošināts tas, ka pilsoņu vajadzības tiek ņemtas vērā un lai tiktu iesaistītas visas institūcijas, kas ir atbildīgas par šiem jautājumiem. Un, ja šis mērķis mums būs skaidrs, tad būs skaidrs arī tas, kā mums ir jādarbojas. Mums ir jāatrod tāda stratēģija, kas uh, parlamenta ieguldījumu, un vairāki kolēģi man jau pieminēja, par ko šeit ir runa, te ir runa par datu aizsardzību, par pasažieru tiesībām uz gadījumā. Tad tas ir tas, ko mēs vēlamies šeit iegūt kā pievienoto vērtību mūsu iedzīvotājiem, un tas ir arī mūsu pienākums. Tieši tāpēc arī mums vajadzētu uh, sāk darboties jau agrīnā stadijā, un vajadzētu panākt, lai šis mūsu ieguldītais darbs arī tiktu ņemts vērā. Lai nav tā, ka visa Eiropas parlamenta rezolūcija tiek vienkārši ignorēta, tiek uzskatīta par kaut kādu papīru. Šādi procesi nedrīkstētu notikt. Tieši tāpēc mums vajadzētu paskatīties uh, uz stratēģiju, mums vajadzētu sagatavot stratēģiju tā, lai mēs nodrošinātu, ka mūsu darba rezultāti tiek ņemti vērā. Un tā, lai nebūtu tā, ka mums ar sakostiem zobiem ir jāpasaka jā, un mm, tādā gadījumā mums nāktos aizmirst par mūsu iedzīvotājiem. Mums vajadzētu panākt, lai šīs nolīgums ir patiešām pozitīvs, lai ietver vairākas pozitīvas lietas. Mums vajadzētu pateikt nevis tikai jā, bet arī kādā veidā. Thank you, Mrs. Paldies, Fosters kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties arī par uh, ļoti detalizēto paskaidrojumu par izmaiņām, kas atstājušās spēkā pēc Lisabonas līguma. Es centīšos izteikties vienkārši un īsi. No vienas puses mums ir jāņem vērā tas, ka pakalpojumu līgumi ir spēkā jau ļoti sen. Daudz no tiem vēl joprojām darbojas, un mēs nevaram atgriezt pulksteni atpakaļ un atsākt sarunas par tiem pakalpojumu līgumiem, kas jau tikuši noslēgti un ir spēkā. Bez tam man šķiet, ka pāris kolēģi norādīja uz pilnīgi cita veida līgumu ar ASV par tā saucamajām atvērtajām debesīm. Un kā jau tik norādīts, eh, tā ir tā īstā lieta, par ko tiešām tiek vestas sarunas. Nevienu neinteresē līguma ar Kazahstānu, bet gan nolīguma ar ASV, tā kā būsim reāli. Bet, protams, jums ir pilnīgi taisnība norādot, ka ir arī citi uh, līgumi, pakalpojumi, gaisa satiksmes pakalpojumi līgumi, par kuriem sarunas vēl notiek. Kas attiecās uz mūsu eventuālo lomu visā šajā procesā, jā, pasauli mainās, spēkā ir stājies Lisabons līgums, bet mums vajadzētu atcerēties, ka mēs nevedām praktiskās sarunas, ir uh, pilnvarotās struktūras, kas to dara. Tas nenozīmē, ka, protams, mūs nevajadzētu informēt vai mums nevajadzētu līdzdarboties, bet tajā pat laikā mums vajadzētu to darīt pragmatiski. Es negribētu tad es negribētu, lai mūsu komitejā būtu cilvēki, kas eh, gribētu šīm uh, līgumām piešķirt pārāk politisku nozīmi un lomu, un ar to vajadzētu būt piesardzīgiem. Es atvainojos, lūdzu, ļaujiet man pabeigt iesākto jo jums būs iespēja kolēģi izteikties eh, vēlāk. Es atvainojos priekšsēdētāji, bet vienmēr tā notiek, eh, ka es tieku pārtraukta, ja kolēģi nepiekrīt tam, ko es saku. Tātad, es gribētu aicināt eh, nepiešķiet šīm jautājumam pārāk lielu politisku nozīmi. Tālāk, ja tiek slēgt pakalpojumu līgumu, tad mūs ir jāinformē saulēcīgi, lai mēs komitejā varētu situāciju Kā es teicu, mēs negribām uzsākt tirzniecības karu ar nevienu valsti. Tajā pat laikā jāatcerās, ka mums nav jurisdikcijas pār trešajām valstīm, un mums tādēļ ir jārealizē līdzsvarot pieeja. Un es domāju, ka eh, jūs eh, priekšsēdētājs savā ziņojumā esat eh, parādījis tiešām tādu nobriedušu politisku izvērtējumu šai situācijai. Un es esmu pārliecināta, ka komisija iesaistīs mūs šajā procesā tā, kā tas būtu jādara. Es esmu pārliecināta, ka jūs priekšsēdētāji sagatavosiet kaut ko ļoti prātīgu un pragmatisku, kam mēs varēsim visi piekrist. Paldies! Thank you, miss... Paldies, Rāners Kondz! Paldies, priekšsēdētājs. Es teikšos pavisam īsi. Īsnībā par šo tematu ir pateikts jau viss, ko vajadzēja pateikt, taču es gribētu vēl izdarīt dažas piezīmes. Šāda veida nolīkumiem ir dažādas sekas. Ir jāatcerās, ka parlaments ir vienīgā tieši ievēlētā institūcija starp Eiropas Savienības institūcijām, un uh, es uzskatu, ka šis temats pavēr iespēju parādīt, cik uh, uzmanīgi mēs vēlamies ievērot mūsu iedzīvotāju vajadzību. Šī iedzīvotāja taču mūs ir ievēlējuši. Es uzskatu, ka mums vajadzētu strādāt pie šādu nolīkumu noslēgšanas Mums vajadzētu domāt par to, kāpēc daži nolīgumi nav noslēgti, mums ir jādomā arī par to, kāpēc daži nolīgumi ir noslēgti un tā tālāk. Jā, protams, mēs varam pateikt tikai jā vai nē, bet mēs noteikti varam iesniegt arī savas rekomendācijas. Mēs varam iesniegt arī, uh, mēs diemžēl nevaram iesniegt kaut kādas tehniskas rekomendācijas, bet šeit nav runa par to, kur geogrāfiski atrodas šīs valstis un kādā ekonomiskā situācijā tās ir. Un tieši šādos jautājumos es uzskatu, mēs varētu dot savu ieguldījumu. Paldies! Paldies, Bratbokungs, lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Es gribu pateikt pāris lietas. Kā jau iepriekšēji runātāji eh, teica, daudzas lietas jau ir noregulētas un tās jau darbojas, bet eh, šī ziņojuma kontekstā vajadzētu atcerēties, ka uh, Mūsu komitejā skatītie nolīgumi patiesībā veido tikai aizberga pašu galotne, jo Lisabons līgums mums ir piešķīris daudz plašāks pilnvers un arī uh, atbildību par daudziem nolīgumiem, par kuriem tiek vestas sarunas uh, gandrīz visās jomās. Un šajā sakarā es gribētu teikt, ka mums tas ir jāskata plašākā Eiropas parlamenta jauno pilnvaru kontekstā. Otrā lieta, ko gribēju teikt, attiecībā uz komisijas komentāriem. Es ļoti ceru, ka komisija uh, to patiešām nopietni domā, kad viņi saka, mēs iesaistīsim parlamentu, jo, diemžēl, komisijas komentāri manī nevieš uzticību. Un es gribētu norādīt, ka komisijai ir jābūt ļoti tiešai un atklātai darbojoties ar mums. Un jāsaka, es ļoti rūpīgi sekošu ne tikai šai komitē, bet arī citās komitejās, kur parādās šie nolīgumi, ka mēs patiešām varam realizēt mums piešķirtās pārbaudas, parlamentārās pārbaudas iespējas. Tas nozīmē arī tieši mūsu informētību jau no paša sarunu sākuma par sarunu procesu. lai mēs varētu pieņemt patiešām informētu un pamatotu lēmumu. Un es gribētu ļoti nopietni komisijai pateikt, ja jūs neievērosiet šos nosacījumus, darbojoties ar parlamentu, tad man šķiet, jums būs problēmas ar šo parlamentu. Un jūs paši būsiet sev šīs nepatikšanas radījuši. Tādēļ lūdzu vēlreiz komisija, kad tiek skatīt šie jautājumi šajā komitejā vai citās, lai atvieglotu šo parlamentārās pārbaudas procesu, lūdzu informējiet mūs saulēcīgi un visaptveroši. Paldies, Bradbrīkungs. Es varētu atbildēt nedaudz uz uh, šeit izskanējušiem komentāriem. Es gribētu ļoti cerēt, ka šis ziņojums ir pietiekami līdzsvarots Tas, ko Bradbāna kungs teica, un arī Timbergers kungs, ko teica attiecībā uz komisiju, tad iz, ar sekretariātu starpniecību mēs ierosinājām, lai komisija mūs informē par nolīgumu veidiem un priekšrocībām, uh, kas patreiz darbojas, ņemot vērā svarīgākus nolīgumus ar trešajām valstīm. Un viņi atbildēja, ka viņi to jau ir izdarījuši martā, ka viņi mūs ir informējuši pilnībā par to. Lai arī tā ir taisnība, tad tomēr ņemot vērā to, ka nevienmēr mēs varam atcerēties, kas tika teikts martā, es domāju, būtu ļoti laba doma darīt to regulāri, un tādēļ sākumā iepazīstināt jūs ar šo esošo situāciju. Tālāk par sarunu mandātiem. Kā jūs zinat, dažreiz ir vērojama e, zināma nevēlēšanās e, komis, no komisijas puses mūs, e, mums sniegt pilnu informāciju, aizbildinoties ar konfidencialitāti. Jāsaka, ka esošais ietvar līgums uzliek par pienākumu mūs informēt. Citreiz komisija saka, ka šis mandāts ir padomas dokuments, bet es domāju, ka būtu ļoti labi, ja mēs zinātu, kāds tad ir bijis sākotnējais sarunu mandāts. Un to noteikti var izdarīt arī uh, ņemot vērā šo konfidencialitātes grifu, tāpat kā mēs rīkojāmies ar tā saucamajiem melnajiem sarakstiem. Katrā ziņā mēs sagaidītu lielāku pretīm nākšanu un sadarboties vēlmi no komisijas puses šajā sakarā. Katrā ziņā es ceru, ka šī situācija uzlabosies nākotnē. Jēgers kundze, vai jūs gribat vēl izteikties komisijas vārdā? Jā, paldies priekšsēdētājiem. Vispirms es gribētu vēlreiz pasvītrot, ka komisija ir gatava izpildīt visus savus pienākumus, tas ir parlamentu informēt nekavējoties un pilnībā par visiem sarunu procesiem un sarunu noslēgumiem attiecībā uz starptautiskiem nolīgumiem. Komisija informē parlamentu vienlaicīgi ar direktīvu, es atvainojos, ar sarunu uh, Uh, vadlīniju iesniegšanu padomē. Tātad mēs informēsim parlamentu nekavējoties un pilnā apmērā. Mēs esam nodrošinājuši vajadzīgās normas, lai nodrošinātu nepieciešamo konfidencialitāti, it īpaši, kas attiecās uz jūtīgām sarunām par gaisa transporta pārvadājumiem. Jūs pats priekšsēdētāja kungs jau norādījāt, ka mums ir nepieciešams respektēt to, ka sarunu vadlīnijas ir padomas dokumenti un komisija nevar tās publiskot eh, pēc savas iniciatīvas, tādēļ mums ir jāvērst pie padomas vispirms. Bet, kad Rāvīkungs jau pieminēja, eh, un arī Bratburkungs pieminēja šo līdzdalību sarunās, jāsaka, ka tas attiecās tikai uz starptautiskām konferencēm un struktūrām, kas veidots balstoties uz daudzpusējiem nolīgumiem, ņemot vērā ietvar līgumā noteiktos nosacījumus. Tos gribētu uzsvērt, un kā es teicu, šeit ir dažādas tiesiskas, tehniskas un diplomātiskas iespējas, bet es domāju, ka ņemot vērā pieredzi, kas jums ir strādājot ar mums, es gribētu vēlreiz atkārtot, ka mēs jūsu komiteju vienmēr esam informējuši saulēcīgi un pilnā apmērā. Un tagad uh, došu vārdu savam kolēģim no E ģenerāla direktorāta, lai viņš jūs varētu informēt uh, par to, ko esam uh, darījuši. Tātad E direktorāta pārstāvis informēs jūs par to. Paldies! Okay. <coughs> Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es domāju, ka patiešām tad, kad mēs runājam par šo nolīgumu sagatavošanu, mums ir ļoti veiksmīga sadarbības pieredze ar jūsu komiteju. Viens no labākajiem piemēriem šim apgalvojumam ir nolīgums ar ASV. Es zinu, ka, protams, vienmēr varam teikt, ka ir ļoti žēl, ka otrā šī nolīguma fāze negāja tik veiksmīgi, cik mēs to būtu gribējuši, īpaši attiecībā uz īpašumtiesībām. Bet no tā nevajadzētu secināt, ka šis nolīgums nav pietiekami labi līdzsvarots. Tās tiesības, ko ASV neatzīst attiecībā uz mums, netiek atzīts arī uz viņu operatoriem. Protams, mēs vēl aizvien ceram, ka nākotnē izdosies mums iet tālāk šajā jomā, bet jūs jau noteikti zināsiet, ka tas ir tas labākais nolīgums, kādu varējām panākt. Vismaz šobrīd ar ASV pārstāvjiem. Elka Drāīkungs jau ļoti pareizi atsaucās uz normu un noteikumu konverģenci. Gribētu atkārtot to, ko es minēju martā, tātad atkārtošu to vēlreiz, ka mums šo nolīgumu ietvarā, kas ir globāli nolīgumi, šajā ietvarā mums ir acīm redzams, ka mēs nevaram atvērt savu tirgu, ja tajā pašā laikā netiek arī um, Tātad vienādoti noteikumi un prasības. Mums ir jārunā arī par godīgu konkurenci. Mums jārunā par brīvību izmantot šīs jauniegūta, jauniegūtās tiesības, jo operatoriem vēl aizvien nebūs jāpilda, tātad vairs nebūs jāpilda tādi noteikumi vai prasības, kuri vairs nav savietojami ar šo jauno situāciju. Un to, to mēs domājam, kad mēs sakām uh, regulējuma konverģence Tas ir īpaši svarīgs jautājums, kam mēs vienmēr pievēršam uzmanību, kad strādājam ar šīm apvienotajām komitejām, kas strādā pie šo nolīgumu īstenošanas. Un tāda ir tā pievienotā vērtība uh, Eiropas Savienības nolīgumiem pretstatā divpusējām, divpusējiem nolīgumiem, ko slēdz trešās valsts un atsevišķas dalība valstis šajos divpusējos nolīgumos nekad nav iekļautas normas saistībā ar tātad konkrēti par konkurences noteikumiem vai um, vienlīdzīgām iespējām operatoriem. Tādēļ mēs vēlamies uh, veicināt situāciju, kas uzlabo mūsu operatoru darbību, atvieglot to, bet tajā pašā laikā paaugstina arī standarts, jo standarti visā pasaulē nesakrīt. Uh, Tādēļ, mūsuprāt, šā, šo konverģenci vislabāk var sasniegt ar kopienas nolīgumu palīdzību, nevis divpusējiem nolīgumiem. Un nobeigumā vēl gribētu teikt, ka Groša kungs atsaucās uz uh, regulāru informācijas ieguvi no mūsu puses, un uh, kad Rāvīkungs teica, ka tam vajadzētu būt arī pirms nolīguma noslēgšanas. Bet es domāju, ka jūs saprotat to, ko mēs darām. Tā, tā bija arī pirms jau, jaunā pamatlīguma, un tā situācija uh, tagad ar jauno pamatlīgumu, kas tika parakstīts pagājušajā nedēļā, ir tieši tāda pati. Paldies! Paldies! Ziņojuma projekts tiks skatīts 31. novembrī, 1. decembrī, termiņš iesniegt grozījumus būs 8. decembris, kolēģi. Balsošana komitejā notiks 24. līdz 26. janvārī 2011. gads jau, un balsojums plenārsēdē ir paredzēts 2011. gada martā. Tas nozīmē, ka mums vēl aizvien ir uh, laiks, lai pie šiem jautājumiem strādātu. Liels paldies! Paldies, ka piedalījāties šajā debatē, un kamēr mēs gaidām. Uh, prezidentūras pārstāvis, kas mums pievienosies uh, 16.20. No sākuma gribētu dot vārdu Florence Weizenbeck. Um, mēs ar Vaizenbeku kungu jau sen esam pazīstami un vienmēr atceros, ka viņš bija šī parlamenta ļoti aktīvs liberāļu grupas pārstāvis. Tādēļ, Florence, sveicu tevi mūsu vidū, vienmēr prieks tevi redzēt. Priekšsēdētājs uh, saka, jā, nu ilgi jau nācās, bet beidzot nonāca priekšsēdētāja krēslā tomēr. Labi. Tagad uh, mums būs 15 minūtes ilgs pārtraukums pirms pie mums ierodas šūpakungs. Nu, varbūt pārāk tālu gan neiet, lai brīdī, kad šūpakungs ieradīsies, būtu tomēr daži kolēģi, kas var viņam uzdot jautājumus. Atgriežamies zālē 15 pāri 4, saka priekšsēdētājs jo es zinu, ka daudziem no, tiem, no jums tas jau nozīmē 4.20. If I could ask the contingent from the Kingdom of Belgium if they'd like to break up. Gribētu jums lūgt visiem apsēsties, uh, īpaši Beļģijas pārstāvjiem, lai varat uzklausīt savu ministru. So, ladies and gentlemen, it's uh, a great pleasure for me to. Dāmas un kungi, man ir liels prieks jūs iepazīstināt ar valsts sekretāru Šūpu kungu, varbūt jūs viņu jau pazīstat. Un tagad uh, iepazīsimies ar pirmās um, Beļģijas prezidentūras puses izvērtējumu, un mums tiks arī pastāstīts par padomes uh, sanāksmi 15. oktobrī. Valsts sekretāra kungs, vārds jums lūdzu. So, so. Yeah. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji! Dargie koordinātori, eh, ļaušu tagad visiem arī uzlikt austiņas. Dāmas un kungi! Gribētu jums sākumā pateikties par šo norganizēšanu, lai varētu notikt viedokļu apmaiņa par aktuālākiem notikumiem, kāda ir situācija, kādu progresu esam panākuši un arī par mūsu nākotnes plāniem, kā arī izklāstīšu mūsu prioritātes, kuras uh, pēdējo reizi jums iesniedzām 13. jūlijā. Kā jau jūs visticamāk arī zināsiet, tad uh, ilgtspējīga transporta attīstība, īpašu uzsvaru liekot uz drošību un drošību visiem transporta veidiem, šīs ir tās svarīgākās idejas Beļģijas programmā, un tas arī atspoguļo uh, tos izaicinājumus, ar kuriem mums jāsastopas uh, transporta nozarē nākotnē. Mūsu prim, pirmā prioritāte Beļģijas prezidentūras sākumā bija izstrādāt balto grāmatu par transporta nākotni. Un izklāstīt, kādas ir mūsu atbildes, kā plānojam transportu padarīt ilgtspējīgu un tajā pašā laikā saglabāt godīgu konkurenci attiecībā uz dažādiem transporta veidiem. Dāmas un kungi, šī baltā grā, grāmata nāca klajā, tika publiskota 2010. gadā, bet atbildes uz izaicinājumiem būs gatavas 2011. gadā. Bet tajā pašā laikā mēs ļoti aktīvi strādājām Beļģijas prezidentūrā. Un pēdējā transporta padomē notika arī viedokļa apmaiņa par balto grāmatu. Tika uzdoti divi specifiski jautājumi. Un tos mēs no um, padomes gribējām arī uh, lūgt atbildēt komisijai, lai mēs būtu pare uz pareizā ceļa izstrādājot balto grāmatu. Šie divi jautājumi bija sekojoši. Kādām ir jābūt vispārējām transporta politikas prioritātēm turpmākajai desmitgadēji, kādi ir izaicinājumi nākamajai desmitgadēji, kā mēs nodrošināsim stabilu nākotni transporta jomā un uh, jāņem vērā ir arī klimata pārmaiņas un citas problēmas vides kontekstā. Mums jādomā arī par to, ka notiek uh, iedzīvotāju novecošanās, jāņem vērā arī migrācijas aspekti, uh, arī degvielas piegādes, ārējo izmaksu internalizācija, uh, Uh, paturot prātā dažādu trans godīgu, transpo godīgu konkurenci attiecībā uz dažādiem transporta veidiem. Un otrs jautājums ir, kāda veida pasākumi ir jāveic, lai mēs pārliecinātos, ka tiek attīstītas un izmantotas jaunās tehnoloģijas – Mums jāpanāk, lai uh, tiktu izveidota ilgtspējīga un ef efektīva transporta sistēma gan ilgā, ilgtermiņā, gan arī vidējā termiņā. Mums tas ir jādara, ja mēs vēlamies uh, rūpniecību Eiropā saglabāt konkurētspējīgā pozīcijā. Mums tas ir jādara arī um, cīņas ar klimata pārmaiņām vārdā un arī domājot par drošības aspektu uzlabošanu. Un, dāmas un kungi, gribētu jums arī paziņot, ka jaunās dalība valstis šajos jautājumos uzskata, ka mums vajadzētu vairāk koncentrēties un runāt par kohēziju. Jaunās dalība valsts vēlas uh, sasniegt pārējo valstu līmeni, jo infrastruktūra bieži vien ir uh, atpalikusi nedaudz, un mūsu mērķis ir izstrādāt un panākt, ka Eiropā būtu reāls uh, un uh, labs transporta tīkls. Strādāsim arī pie TEN2. Komisārs ir atvainojies par uh, aizkavēšanos, kas radās izstrādājot balto grāmatu. Un pēdējā transporta padomē komisija nāca klajā arī ar priekšlikumu direktīvai vienotai Eiropas dzelzceļa pakepe, paketei. Tātad šī dzelzceļa paketes rekāst pārstrādātā versija. Un nākamā transportā padomē ministri saņems arī progresa ziņojumu. Un arī Ungārijas prezidentūra plāno šo jautājumu um, uzskatīt par vienu no savām prioritātēm. Pēdējo mēnešu laikā komisārs ir arī um, strādājis pie um, Eiropas ceļu drošības tīkla, un gribētu mēs arī uh, padomē pieņemt savus secinājumus par šo jautājumu. Var jums paziņot, ka pārobežu transporta uh, dokumentā esam panākuši lielu progresu. Šķiet, ka šajā jautājumā um, drīz tiks panākt arī vienprātība, un mūsu mērķis ir uh, pieņemt politisku lēmumu transporta padomē 2. decembrī. Dāmas un kungi, mēs liekam lielas cerības arī uz sarunām un debatēm saistībā ar autobusu pasažieru tiesībām, bet ir ļoti grūti šīs cerības tomēr novērtēt. Jebkurā gadījumā esam jau ķērušies klāt un strādājam pie risinājuma, bet šobrīd vēl nevaram prognozēt, cik tālu tiksim šajā jautājumā. Priekšsēdētāji kungs, es esmu pilnīgi pārliecināts, ka uh, preču un pakalpojumu mobilitāte Eiropas Savienībā tai ir jābūt līdzās uh, rūpēm par vidi. Tas nozīmē, ka mums ir jāoptimizē visi transporta veidi, mums ir jādomā par ekoloģisko aspektu un pēc iespējas tīrāku transportu. Mums jādomā, kādu transporta veidu uh, izvēlēties atkarībā no attāluma, atka, attā, atkarībā no laika, kas ir nepieciešams, un arī ārējo izmaksu aprēķināšanas. Es ar lepnumu varu teikt, ka pēdējā transporta padomē mēs, mums visbeidzot izdevās panākt politisku vienošanos par eiroviņetes pārskatīšanu. Es pieņemu, ka tajā šobrīd jau, šobrīd jau noteikti būsiet par šo jautājumu dzirdējuši, jūs esat jau informēti, bet jebkurā gadījumā gribētu preci, precizēt un norādīt, kuri tad ir šeit tie svarīgākie elementi. Vajadzētu būt iespējamam aprēķināt ārējās piesārņojuma izmaksas un tās internalizēt. Maksimālās nodevas uh, ir pilnīgi atkarīgas no eiro 1, eiro 2, eiro 3 un eiro 4 standartiem, kā arī tā tālāk. Un tas tātad sekojot principam, tie, kas visvairāk piesārņo, visvairāk arī maksā. Turklāt esam arī raduši risinājumu sastrēgumu problēmai. Šeit uh, atkarībā no um, izmaksām tas var būt pat par, 107, par 175% pārsniegt uh, vidējos rādītājus um, karstākajās stundās un tādējādi piemērojot augstāku tarifu tādos aizņemtākos uh, laika posmos, mēs varam veicināt to, ka uh, smago automašīnu šoferi izvēlas citu braukšanas laiku. Uh, Tādēļ mēs domājam, ka um, ar š, izmantojot nodevas šādā veidā mēs, mums izdosies samazināt uh, transporta plūsmu šajās karstākajās stundās. Un vēl kāds būtisks aspekts saistībā ar transporta ilgtspējību ir īslaicīgi izņēmumi attiecībā uz mazāk piesārņojošiem uh, automašīnām, piemēram, eiro 5 vai arī eiro 6 kas eiro 6 līdz pat uh, 2017. gadam. Tas ir tātad īslaicīgs izņēmums, kas ir um, ierobežots, bet jebkurā gadījumā tas uh, veicinās videi draudzīgāku transporta līdzekļu izmantošanu. Vēl kāds solis, kas ir spērts pretī uh, ilgtspējīgākam un vidē draudzīgākam transportam ir izmantot iespējas attiecībā uz ūdens ceļiem un piekrastes kuģošanu. Dāmas un kungi, 15. un 16. septembrī mums notika neformālā transporta uh, padomes sanāksme Antverpenē un tika runāts par ūdens transporta uh, integrēšanu loģistikā visā Eiropas Savienībā. Šīs neformālās padomes sanāksmes laikā mēs jo īpaši uzsvērām um, dažus konceptus, Blue Belt un Blue Lanes, um, zilās joslas, um, un arī pagājušajā gadā komisija strādāja pie šo jautājumu attīstības. Tas ir sastrādājoties ar visām iesaistītajām pusēm, uh, komisiju, kā arī jūras uh, organizācija uzsāks projektu, Blue Belt pilotu projektu, un cerams, ka tik, a, ka cik ātri vien iespējams darba grupa varēs izstrādāt secinājumus, kas tiks pieņemti padomē, un tos tātad varēs skatīt arī nākamajā transporta padomē. Mēs arī vēl aizvien gaidām, kad tiks publicēta EMSA uh, publikācija par uh, uzlabojumiem un uh, panākto progresu Lisabonas aģentūras sakarā 14.06. 2002. gada dokuments. Šajā tur tātad ir ziņojums par šiem pasākumiem, un kopumā runāt šim priekšlikumam būtu jābūt pieejamam 28. oktobrī, kad darba grupa būs beigusi pie tā strādāt. Un, ņemot vērā visus apstākļus, nākamajā transporta padomē vajadzētu jau būt arī gatavam progresa ziņojumam. Jebkurā gadījumā Beļģija strādās pie šī dokumenta. Mēs ceram, ka mums izdosies šo darbu turpināt arī Ungārijas prezidentūras laikā. Vēl kāda svarīga lieta saistībā ar gaisa pārvadājumiem, gaisa transportu ir tas, kād, kāds progress tika panākts IKO sanāksmē Monreālā. Septembra beigās mēs piedalījāmies šajā sanāksmē, un, manuprāt, mēs varam patiešām lepoties ar panāktajiem rezultātiem, jo īpaši attiecībā uz drošību uh, Uh, vides uh, aspektiem un uh, drošumu. Dāmas un kungi, tas svarīgākais un sarežģītākais, gribētu norādīt, ir attiecības starp at, at, starptautisko pasažieru transportu un attiecībām ar vides aspektu un tā ietekmi uz klimatu. Dāmas un kungi gribētu uzsvērt, ka esam panākuši vēsturisku vienošanos, jo pēc ļoti sarežģītām sarunām uh, ģenerāla asamblējā, un tajā pašā laikā notika arī lobēšana no Eiropas Savienības dalībvalstu puses. Ģenerāla asamblējā tika pieņemta rezolūcija, kas samazinās negatīvo gaisa transporta ietekmi uz klimatu. Ir izstrādāts rīcības plāns šajā sakarā, un uh, to ievēros uh, 190 IKO biedri, uh, turpmākajiem 40 gadiem. Un, kas attiecas uz gaisa transporta, tad varu jums paziņot, ka šorīt Brigē notika arī aviācijas samits, tātad sākās divu dienu uh, ilgs aviācijas samits, kurā tiek skatīti ļoti daudzi jautājumi saistībā ar gaisa transportu, tajā pašā, uh, to skaitā arī konkurētspēja Eiropas gaisa transportā, drošība, klimata pārmaiņas, uh, un um, daudz citi jautājumi. Svarīgākās puses, kas uh, pārstāv gandrīz visu Eiropu šajā nozarē, piedalījās šajā samitā. Un mūsu mērķis ir, ka diskusijas šajā samitā uh, novedīs pie tā, ka beigās uh, tiks izstrādāta Briges deklarācija, kurā tiks piedāvāta risinājumi šiem izaicinājumiem gaisa transporta sektorā. Tādu rezultātu mēs vismaz ceram sasniegt. Un nobeigumā priekšsēdētāji kungs gribētu uzsvērt, ka sadarbībā ar mūsu trio partneriem Spāniju, kā, ar, kā arī ITRE komiteju Eiropas parlamentā, esam panākuši vienprātību par nākotnes GNSS aģentūru un kāda tai būs loma uh, izstrādājot nākotnes Eiropas GNSS sistēmu, jo īpaši saistībā ar akreditāciju un drošības aspektiem. Eiropas parlaments būs uh, lielākā mērā iesaistīts šajā darbā, un uh, 20. oktobrī publicēsim arī um, 9.12. Uh, Un uh, secinājumos uh, tika iekļauts arī tas, ka darbības plāns, uh, tika pieņemts darbības plāns GNSS. Seši, astoņi, trīs no 2010. gada regulā tiek runāts par pārskatīšanas plānu attiecībā uz GNSS sistēmu apsaimniekošanas pārvaldības aspektiem, kā arī ir iekļauta riska analīze uh, saistībā ar um, nolīgumiem, kas tiks piedāvāt nozars pārstāvjiem, tātad visi šie jautājumi būs iekļauti. Tie ir jautājumi, ko komisija vēl nav publiskojusi. Priekšsēdētāji, tas būtu apkopojums par tiem būtiskākajiem aspektiem, kas ir uh, skatīti pēdējo nedēļu laikā, pēdējo mēnešu laikā transporta padomē. Nu, tas tā īsumā. Un tagad uzklausīšu ar prieku jūsu jautājumus. Paldies! Okay, president. Lielas paldies prezidentūras pārstāvim. Tagad nosaukšu runātājus. Mrs. Meissner, Mr. Kramer, Mr. Zīle from the coordinators. And then I've got Mrs. Tie būtu koordinātori un pēc tam. Mrs. Lichtenberger, Mr. De Grandes Pasquale, Mr. Kanchel un Mr. Koch. Koch. Anybody else? Vai vēl kāds vēlas uh, lai viņu ieliek runātāju sarakstā. Lūdzu, piesakieties tagad. Vai nerunājiet vispār? Okay, then. Koordin Koordinatori, katram tiek dotas trīs minūtes, pārējiem runātājiem divas minūtes, un pēc tam dosim iespēju atbildēt. Vispirms eh, Matijas Grošs, kā pirmais no koordinatoriem. Lielas paldies priekšēdētāji. Eh, padoms priekšēdētājs vēlētos jums pateikties par šo vidusposmu pārskatu. Varu apstiprināt, ka eh, šajā pusē no jums atvēlētā laika esat panākuši jau ļoti daudz. Es uzskatu, ka tā ir laba zīme visi dosie, kas ir paredzēti turmākajā laikā. Es nevēlētos šeit runāt par uh, daudziem dosjē, bet es gribētu runāt uh, par, dos, par drošību un arī par ilgspējīgumu. Es uzskatu, ka sarunās ir panākts jau ļoti daudz, un ir skaidrs, ka eiro viņete un tās ievietošana darba kārtībā bija liela uzdrīkstēšanās. Tieši tāpēc es uzskatu, ka tas jau ir liels sasniegums. Protams, ka šeit jā, parlamentā mums daži jautājumi vēl ar vienu nav skaidri. Uh, Es vēlētos jums arī pateikties par jūsu ieguldījumu jomā, kas eh, varbūt neatiecas uz likumdošanu, proti drošību uz ielām. Kāpēc? Mums eh, um, parlamentam un arī padomē ir ļoti svarīgi pieskarties šiem jautājumiem, jo pilsoņiem šie temati ir ļoti tuvi un ietekmē viņu dzīvi daudz vairāk nekā varbūt daļa no likumdošanas darba, kas šeit tiek veikts. Es ceru, ka jūs varēsiet eh, ieteikt konkrētus pasākumus un jūs um, nepaliksiet tikai pie teorijas. Jūs esat īsts politiķis un es ceru, ka jūs varēsiet eh, darboties līdzīgi, kā esat to darījis agrāk. Ja patiešām labi, ka uh, jūs esat uzsākuši diskusijas par balto grāmatu padomē, uh, Mums, kā parlamentam, interesē divi punkti, proti šī baltā grāmata cerams tiks eh, stādīta priekšā šī gada laikā, varbūt ar nelielu kavēšanos, bet eh, mēs tad varēsim noteikt savas prioritātes. Baltajai grāmatai, kas ir datēta ar 2010. gadu, nevajadzētu tikt prezentētai 2011. gadā. Ja es paskatos uz Eiroviņetes jautājumu, tad, protams, esmu priecīgs par rezultātiem. Vēlētos pieminēt vēl divus punktus. Pirmais punkts. Eiroviņetei ir jēga tikai tad, ja visi piedalās. Ja Eiroviņete kļūst par izņēmumu kādam no iesaistītajām pusēm, tad ir jādomā īpaši par izmaksu internalizāciju. Mums ir jārod risinājumi līdzekļu piešķiršanai. Ja mēs vēlamies uzlabot infrastruktūru, tad es uzskatu, ka mēs būsim panākuši daudz ko. Tas attiecas arī uz TNT tīkliem. To nevar atkārtot gadiem ilgi. Es ceru, ka kolēģi man piekrīt. Nepietiek tikai ar to, ka ik pēc pieciem gadiem tiek pieņemta skaista programma. Uh, Mm, bet eh, pirmais ir programma, un otrais ir budžets, un ja otrais neseko, tad pirmais paliek tikai par teoriju. Es ceru, ka jūs varēsiet eh, mums palīdzēt un izskaidrot to arī saviem kolēģiem. Pēdējais komentārs par pasažieru tiesībām. Jūs esat pragmatisks ministrs, bet, atklāti sakot, šeit parlamentā mēs nevaram atļauties uh, panākt kompromisus gan attiecībā uz piemērošanu, gan uz tiesībām. Es uzskatu, ka mums ir jāsaglabā ticamība pilsoņu uh, acīs. Man, es uzskatu, ka pasažieru drošība ir ļoti uh, sensitīvs temats, un mums vajadzētu pie tā strādāt. Paldies! Paldies, Groša kungs! Jūs ļoti labi ievērojat laiku, bet šodien jums tas neizdevās. Elka Drāvī kungam vārds - trīs minūtes. Liels paldies, priekšēdētāji! Savas grupas vārdā sākumā es vēlētos teikt, ka esam līdz šim apmierināti ar jūsu paveikto. Mums ir radies iespējas, ka ir panākts progress attiecībā uz uh, padomes darbu. Ilgu laiku mums nav bijusi tāda sajūta, tāpēc ir ļoti labi, bet ir svarīgi panākt vienošanos ne tikai ar padomi, bet eh, arī tādu vispārēju vienošanos ar pārējām institūcijām. ir tādas dokumentu mapes, kas īstenībā nav devušas nekādus rezultātus. Tātad tās ir pasažieru tiesības, uh, eiro viņa te pārobežu jautājumi. Šeit esam panākuši progresu, bet neesam vēl sasnieguši visu. Jums vēl ir atlikuši pāris mēneši, lai nodrošinātu, ka arī šīs dokumentu mapes tiktu noslēgtas. Es saprotu, ka mēs nevaram oficiāli diskutēt par balto grāmatu pašreizējā brīdī. Es zinu, ka institūcijās notiek uh, detalizētas sarunas, bet uh, Mūsu transporta sistēmām ir jākļūst ilgspējīgākām un efektīvākām, tieši tāpēc mums ir vajadzīga, vajadzīgā politika šajā jomā. Ja runa par eiroviņieti, ir panākta politiskā vienošanās, taču ar to nepietiek. Situācija patiešām ir palēninājusies. Mēs panācām vienošanos par šo jautājumu jau 2008. gada martā. Jūs runājat par līdzekļu piešķiršanu, par iekšējo, par ārēju izmaksu internalizāciju, par uh, izņēmumiem un tā tālāk. Es uh, ceru, ka jums izdosies uh, paveikt šo darbu jūsu prezidentūras laikā, ka jūs sapratīsiet, kas ir iespējams un kādi ir jūsu pienākumi. Tagad par pārobežu. Eh, tiesību piemērošanu. Tas ir ļoti svarīgi. Galu galā mūsu cilvēkiem drošības jautājumi ir būtiski. Mēs noteikti atbalstīsim jūs šajā jomā. Par pasažieru tiesībām. Mēs nevaram piekrist, ka šeit nekas netiks darīts. Mēs vēlamies panākt elastīgumu no padomes puses attiecībā uz uh, aptvērumu, uz piemērošanas aptvērumu. Tas būtu tāds īsts kopsavilkums. Noslēgumā gribētu teikt, ka pašlaik mēs uzskatām, ka jūsu prezidentūra ir bijusi veiksmīga, taču mēs ceram, ka divos, trīs mēnešos, kas ir atlikuši, uh, ka pēc šiem diviem, trīs mēnešiem mēs varēsim teikt, ka jūsu prezidentūra ir bijusi patiešām izcila. Mēs ceram, ka jūs panāksiet vēl lielāku progresu. Protams, mums ir jādomā par finansēšanu, drošības pasākumiem, bet, nu, tādi būtu mani secinājumi pašreizējā brīdī. Meisneris kundze, lūdzu. Jā, paldies priekšēdētāji. Es eh, tagad eh, centīšos eh, kaut ko komentēt, bet, protams, ka daudz kas jau ir pateikts. No savas grupas es gribētu teikt, ka Beļģijas prezidentūras sākumā uh, Mēs nedaudz bažījāmies, mēs uzskatījām, ka uh, valdības uh, veidošanas grūtības varētu apdraudēt jūs prezentūru, bet es šķiet, ka viss ir ritējis uz priekšu tik gludi. Tā būtu tāds, man, tas būtu mans tāds sākotnējs ko komentārs. Uh, No komisijas, protams, tiek saņemti ļoti daudz dokumenti, bet valdā grāmata šķiet tiek plānota tikai uz nākamo gadu. Jūs runājāt par iekšējā tirgus liberalizāciju un arī par dzelzceļa paketi. Abi šie jautājumi ir saistīti. Protams, mēs varētu šeit panākt eh, progresu, bet ir jāatcerās, ka eh, šie jautājumi ir smagi un pusgada laikā iespējams tos nevar pabeigt. Tagad eh, trīs punkti, ko gribētu īpaši pieminēt - pasažieru tiesības. Jā, mūsu referents um, jau to ir pateicis, te patiešām kaut kas ir uh, jāpaveic. Ja jums uh, vēlties prezentūras laikā izdotos uh, noslēgt šo dosie, nodrošināt pasažieru tiesības dzelzceļā un autobusu satiksmē, tad noteikti varētu teikt, ka tiktu sasniegts ļoti ambiciozs mērķis. Es šeit saskatu iespējas cerībām, varbūt mums izdosies kaut ko panākt. Ja runa par eiro viņieti, tad no satiksmes politikas viedokļa ir žēl, ka skatoties no subsidētas viedokļa, tās, protams, ir dalību valstu tiesības, bet tikai tādā gadījumā, ja mēs zināsim, kādi finanšu līdzekļi mums ir vajadzīgi no satiksmes politikas viedokļa, tad es uzskatu, mēs varētu nodrošināt arī vides politikas izpildī. Tagad par iekšējiem kuģu ceļiem. Jūs runājāt par integrētu jūras politiku. Ir kļuvis skaidrs, ka iekšējo kuģu ceļu prioritātes kļūst ar vien svarīgākas, un arī Beļģija to ir izvirzījusi kā prioritāti. Tur, cerams, izdosies panākt vairāk. Ja runa par EMSA pilnvarām, par jūras drošības aģentūras pilnvarām, tad vajadzētu apsvērt, kādas pilnvaras šai aģentūrai vajadzētu piešķirt, lai varētu novērst katastrofas jūrā Eiropā turmākajos gados. Uzskatu, ka jūs esat paveikuši jau labu darbu, un es ceru, ka jūs paveiksiet arī vēl vairāk. Paldies! Paldies ministres kundzei, kas ievēroja arī atvēlēto laiku. Tagad Krāmera kungam trīs minūtes. Jā, es vēlētos eh, sirsnīgi pateikties par jūsu stāstījumu. Kā jau tika minēts, eh, ja tiek salīdzinātas prezidentūras, tad jūs, protams, esat sanieguši ārkārtīgi daudz. Varbūt eh, mēs varam būt apmierināti ar rezultātiem. Tika jau minēts, ka sagatavošanās darbi, kur paveikusi Beļģijas prezidentūra, ir izcili. Un, protams, varbūt labāk ir eh, dzīvot eh, bez valdības nekā ar sliktu valdību, un Vācija šeit ir labs piemērs. Sākšu ar eiroviņeti. Šeit nav runa par to, ka mēs eh, no satiksmes politikas paņemam naudu, lai izglābtu valsts kasi. Autosatiksme tiek ārkārtīgi subsidēta no mūsu nodokļu maksātāja naudas. Katrs auto Vācijā saņem 3000 mm, eiro no nodokļu maksātāju naudas, un e, tagad e, tiek runāts par to, ka šī nodokļu maksātāja nauda ir jāizmanto citiem projektiem. Tas nozīmē, ka tas ir pavisam maz solītis, bet tas iet pareizajā virzona, virzienā. Arī izmaksu internalizācija ir visiem pazīstama. Šeit nav runa tikai par e, to, ka klimata izmaiņu izmaksas tiek samazinātas. Kā jau es teicu, tas ir mazs solis, bet kā parlaments mēs eh, vēlamies runāt par eh, labākām pozīcijām. Mēs ceram, ka mēs to arī panāksim. Vēl ar vien mums ir eh, negodīga konkurence, vēl ar vienu mēs esam noteikuši skaidrus nosacījumus katrai lokomotīvai uh, un visiem uh, dzelzceļiem. Ja mēs neizmanīsim mobilitātes nosacījumus, tad mēs nevarēsim cīnīties pret eh, klimata pārmaiņām. Kaut kā satiksme ir atbildīga par ļoti lielu daļu no izmešiem. Pirmkārt, tiek plānots, mēs plānojam finansējumu, eh, automašīnu satiksmē par to ir jāmaksā, pēc tam ir jādomā par šoseju izbūvi, bet eh, šķiet, ka Šveici, tāpēc, ka tā no Eiropas Savienības dalībvalsts var šeit iegūt daudz vairāk. Mēs izvirzītu priekšlikumu uzlikt ātrumu ierobežojumus pilsētās, bet pilsētas savukārt varētu e, izlemt, uz kurām ielām tad drīkst braukt ātrāk. Protams, ka ir e, vajadzīga kontrole, tas pats attiecas arī uz e, alkohola patēriņu. Jūs nepieminējāt subsīdijas, šķiet jūs esat trešais vai ceturtais padomes priekšēdētājs, kas eh, neņem vērā vecās, eh, vecos nosacījumus. Beļģijā šķiet iekšējā mm, kuģu satiksme ir daudz svarīgāka, bet, protams, ka te vēl daudz kas ir panākams. Pēdējais punkts. Jebkurā gadījumā, ja runa par pasažieru tiesībām, tad ir jānodrošina vienlīdzība. Nedrīkst būt tā, ka uh, vilciens maksā kompensāciju par vienas stundas kavēšanos, kamēr aviosabiedrības par, par uh, 3-4 stundu kavēšanos. Nedrīkst arī būt tā, ka mm, kompensācija tiek maksāta tikai par 500 km un 490 km neskaitās. Pēdējais Zīles kungs. Paldies arī padomēji par šo vidusposmu pārskatu. Es arī gribētu grupas vārdā novērtēt kā ļoti veiksmīgu, manuprāt, darbu tieši transporta jomā padomēji. Un man tiešām liekas, ka šis ļoti grūti sasniegtais politiskais līgums par eiroviņieti ar nelielu balsu pārsvaru, kā mēs visi zinām, tas ir tiešām liels, liels jūsu sasniegums. Uh, Uh, es nerunāšu varbūt tik daudz par pasažieru tiesībām, jo droši vien Kanciāna kungs jums arī jautās uh, šos, uh, šo situāciju, kā mēs varētu pavirzīties uz priekšu, un arī ja tur būtu progress, tad šajā samierināšanās procedūrā tad mēs varētu uzskatīt par ļoti, manuprāt, pozitīvu šo jūsu padomus darbu. Es gribētu runāt vēl jautājumu formā par situāciju aviācijā. Jūs, es piekrītu, ka tas, kas bija Monreālā, uh, panākts ICAO konferencē vērtējums pozitīvi par CO2 um, tātad šo starptautisko pieslēgšanu, bet uh, mēs joprojām zinām, ka ir palicis ļoti Eiropas avio kompānijām dārgs uh, maksājums, kas nav īsti ar starptautiskām ar Čikāgas konvenciju ļoti strīdīgā situācija Transibīrijas pārlidojumi. Un uh, kā mēs esam tikušies ar komisāru kungu, bet es pieņemu, ka arī padomē vajadzētu šo jautājumu risināt. Uh, Tātad ir četras dalībvalstis, kuras e, izmanto līgums ar Krieviju un uh, nemaksā šos maksājumus, tādējādi atstājot šo situāciju ārpus Eiropas kopienas. Vai jūs redzat šeit kādu progresu šajā jomā, vai no šī brigas jūsu minētajā aviācijas pasākumā vai kaut kur citur, vai jūs redzat kādas, e, kādas iespējas progresu no, izbeigt beidzot šo Transsibīrijas pār, pārlidojumu maksājumus? Un otrs jautājums, kas saistās arī ar uh, Marpola konvenciju, ar, ar sulfara izmešiem, kas pašlaik skar tātad skars tikai Ziemeļjūru un Baltijas jūru, arī tur ir konkurence kropļojumi, jo Krievijas uh, flote šai gadījumā nepiemēros šos šajās divās jūrās šos uh, uh sēra izmešu prasījumus. Varētu lūdzu arī šeit kādas uh, jūsu apņemšanās dzirdēt. Paldies! Thank you, Robert. So. Paldies, Robert! Varbūt jūs varētu sniegt atbildi uz šiem jautājumiem. Tie bija pieci jautājumi, un pēc tam mēs varētu uzsākt otro jautājumu kārdu. Dodu jums uh, vārdu tagad atbildēt uz koordinātoru jautājumiem. Lielas paldies, priekšēdētāji! Par eiro viņeti. Es domāju, ka mums vajadzētu paturēt prātā sekojošo. Ir ļoti lielas atšķirības starp valstīm, kas atrodas Eiropas Savienības centrā un kas atrodas perifērijā. Ja jūs to paturat prātā, tad uh, jūs redzat, ka šīs uh, jauktās metodas rezultātus nedrīkstētu novērtēt par zemu. Ir vairākas valstis, kas atrodas Alpu reģionā. Man šeit nav jāsauc uh, nosaukumi, bet tas ir ārkārtīgi svarīgi. Protams, ka mēs vēlamies panākt kompromisu, un lai to izdarītu, Mēs šeit nevēlamies būt uh, zelta vidusceļā, mēs vienkārši cenšamies atrast uh, kompromisu. Ir uh, svarīgi šajā eiro viņetes jautājumā noteikt principus, kas būtu visiem skaidri, To minēja gan parlaments, gan padome. Protams, ir jāņem vērā piesārņojums. Mums ir jādod stimuli. Ir jāpanāk, lai visi vēlētos būt pēc iespējas vairāk uh, konkurētspējīgi vides jomā. Tādējādi mēs varētu nodrošināt ilgspējīgumu. Es uzskatu, ka mēs tādējādi varētu arī tikt galā ar problēmām, ar kurām saskaras pilsētvide. Mēs varētu atrast arī jomas, kurās ir iespējami ietaupījumi. Tas viss būtu jāņem vērā. Ir iespējami risinājumi katrai konkrētai katras valsts problēmai. Es ļoti labi zinu, ka šīs formulas, ko esam izstrādājuši, ir īsnībā tāds kā pamatnolīgums. Un tādējādi dažām dalību valstīm pastāv iespēja aizpildīt tukšās vietas. Protams, ka ir uh, zināmas problēmas, bet šīs problēmas citās valstīs var būt pilnīgi atšķirīgas. Daži no parametriem, kas uh, tika ieviesti eiro viņetē, radīs konkrētus risinājumus konkrētām problēmām, un tas tiks darīts ar konkrēta pasākuma palīdzību. Es uzskatu, ka atvērtība un elastīgums jau ir paredzēti, un tie ir ļoti svarīgi principi. Par tarifiem jūs teicāt, ka šie tarifi, kur uh, vislielākais piesārņotājs maksā visvairāk, ir uh, saistīti ar uh, Eiro 5 un ar Eiro 6 standartiem. Šajā formulā ir paredzēts stimuls kļūt videi draudzīgākam savā darbībā. Iespējams, ka par šo jautājumu mums vēl vajadzēs diskutēt uh, ar komisiju un parlamentu tā, lai varētu šeit nodrošināt vairāk uh, detaļu. Bet tas viss ir saistīts arī ar uh, šiem konkrētajiem mērķiem. Ja ir runa par konkrētu projektu vai konkrētu priekšlikumu, kas var aptvert 95% no interesēm, un ja jūs redzat, ka pārējais vēl ar vienu ir eh, strīdu sābols, tad es gribētu teikt, ka ir eh, svarīgi panākt pēc iespējas vairāk tieši tagad. Un pēc tam nākamajā posmā mēs varam paskatīties, kādas izmaiņas tad varētu ieviest un padomāt, eh, kā tas ir ietekmējis dalību valstu budžetus. Protams, ka dažas dalībvalstis šeit nevēlas piedalīties, un te ir runa par pavisam konkrētiem projektiem. Taču es gribētu teikt, ka šī Eiropas tīkla ietveros mums noteikti vajadzētu panākt, lai Eiropas tīkli, kuros trūks šo TNT tīklu saikņu, uzņemtos prioritāti. Tā lai tiktu nodrošināta vajadzīgā kapacitāte visās dalībvalstīs, mums ir vajadzīgs tāds uh, visaptvarošs pārskats. Protams, vienmēr pastāv dalībvalstu viedoklis, parlamenta viedoklis, komisijas viedoklis un padomas viedoklis, taču jebkurā gadījumā svarīgs solis ir paspēt uz priekšu. Nēsam simtprocentīgi panākuši visu, ko vēlējāmies, bet mēs cenšamies nonākt pie šiem rezultātiem. To darot, mēs cenšamies panākt progresu arī attiecībā uz saturu. Otrs elements, kas vienmēr parādās, ir pasažieru tiesības. Jā, ir ārkārtīgi būtiski ne tikai atzīt principus, bet jūs varat iztēloties, ka pasažieru tiesību jomā ir jāiztur spiediens gan no parlamenta puses, un te ir runa par konkrētu noteikumu sagatavošanu. Un pirmā grupa, kas rēģēja, bija tieši dzelzceļnieki. Tolēk viņi jautāja, kāpēc viņu konkurentiem ir jāstrādā tik daudz pie pasažieru tiesībām, ja dzelzceļā ir tik daudz citu nosacījumu un vajadzību. Pirmais trialogs. kur piedalījās arī Bēļģijas prezidentūra un parlaments dod mums iespēju atskatīties atpakaļ. Ir jāsaka, ka šis ceļš nemaz nebija gluds. Taču mēs smēlāmies iedvesmu no tā, ka iespējams mums tomēr izdosies rast līdzsvarot risinājumu. Tas bija saistīts ar aptvērumu. Aptvērums, protams, ietvēra attālumu, nobraukto attālumu, bet tajā pašā laikā ir jādomā par to, kas ir reģionālais transports. Arī šis jautājums parādījās. Reģionāls tiek definēts atšķirīgi katrā valstī. Tas nav pārobežu jautājums. Tā ir daļa no aptvēruma, taču tam nevajadzētu būt skaidri norādītam. Protams, ka mēs vēlamies izvairīties no problēmām uh, pierobežas joslās. Mums ir jāroda īpaši risinājumi konkrētiem jautājumiem. Tad, kad valstis ir panākušas nolīgumus savā starpā vai kad ir noslēgts vienošanās ar trešajām valstīm. Mēs šeit eh, skatām pasažieru tiesības, bet arī pasažieru tiesības, kas iedalās, tie runa par eh, pasažieriem ar invaliditāti un tā tālāk. Mēs ceram, ka galu galā mums izdosies iegūt līdzsvarotu kompromisu. Protams, ka mēs vienmēr cenšamies šos eh, priekšlikumus gatavot tā, lai tie būtu piemēroti visiem. Uh, lai cilvēki varētu tos akceptēt un lai mēs varētu iet uh, vienā virzienā. Lai mēs varētu nodrošināt šeit vienādus spēles noteikumus. Mēs uh, nevēlamies, lai pasažieru tiesības būtu tas, kas liktu visiem būt neapmierinātiem ar galīgo iznākumu pārobežu direktīva šķiet tika piemēn, pieminēta. Manuprāt, esam panākuši šeit izcilu progresu. Dažādās dalībvalstīs darbojas vairākas iestādes, kas izskata pārkāpumus. Šeit darbojas eh, cilvēki no transporta nozares, no satiksmes nozares, no tieslietām, no iekšlietām, no policijas. Viņi visi sadarbojas un šķiet, ka mēs redzam jau pirmās aprises risinājumam. 1. decembrī, satvainojas 1. septembrī, bija korapēra tikšanās un cerams, ka mums eh, būs izdevies panākt vienošanos par tiesisko pamatu. Uh, līguma 87. pantā. Es domāju, ka pastāv perspektīva sagatavot patiešām labus tiesību aktus. Pamatojoties uz koreperu vienošanos, mums būs visi vajadzīgie līdzekļi, lai mēs šādu vienošanos panāktu. Tagad daži konkrēti punkti par jūras transportu un uh, Eiropas jūras drošības aģentūru. Varbūt tas izklausīsies nedaudz dīvaini, taču es uh, nekad neesmu sapratis to, ka kontinentā satiksmes jomā mēs to vienmēr skatām no pārobežu viedokļa, taču tad, kad ir runa par jūras transportu, mēs runājam par piekrastes transportu. Jūras transportā pastāv izcilas iespējas, bet, eh, protams, tad ir jāuzņemas atbildība par ostām, par muitu. Mēs vēlamies nodrošināt to, lai mēs varētu izveidot atbilstošas sistēmas pārobežu transportam šajā jomā. Ir paredzētas uh, zilās joslas, un, manuprāt, tas ir solis pareizajā virzienā. Protams, ir jāņem vērā arī finanšu aspekti, ir jāņem vērā muitas aspekti. Bez tam jāsaka, ka strādājot ar EMSA, mēs varam būt droši par to, ka mēs varēsim atbrīvoties no birokrātijas, kas ir saistīta ar kontroli un pārobežu transportu un tā tālāk, tad tiks, tiks samazināts šis birokrātiskais sloks. Un es domāju, ka rezultāts būs uh, pozitīvs un piekrasts transports nu, varēs uh, darboties ar pilnu atdevi. un mēs varēsim izmantot to daudz intensīvāk nekā tas notiek šodien. Tālāk par piesārņojumu. Un par sēru emisijām, kā arī par Ziemeļu jūru un Baltijas jūru, un arī Vidusjūru no otras puses raugoties. Mēs esam panākuši kompromisu, un šis kompromiss ir balstīts uz politiskajām reālijām un dalībnieku gatavību. Jo dažas valstis ir vairāk gatavas uzņemties zināmas saistības, citas netik ļoti. Un es domāju, ka mēs noteikti varēsim šeit pavirzieties vēlamajā virzienā. Un vēl pavisam neliels jautājums, jo patiesībā tas tika uzdots pirmo reizi par Sibīrijas pārlidojumiem. Šis jautājums tiks apspriests divpusējās sarunās eh, starp Eiropas Savienību un Krievijas federāciju un um, viceprezidents Kalasa kungs ir aicinājis attiecīgi pielāgot divpusējo pusi, nevis divpusējo nolīgumu, nevis vienkārši pagarināt to. Un um, es varu tikai pateikt, ka tiek veikti sagatavošanās darbi. At, un noteikti būs diskusijas ar Krieviju par, par eh, šīm nodavām eh, attiecībā uz Sibīrijas pārlidojumiem. Paldies! Paldies, un tagad katram deputātam divas minūtes, un tad eh, mēs ceram, ka iekļausimies grafikā. Devēras kundze vispirms lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Arī es no savas puses gribētu pateikties Bēļģijas prezidentūrai par šo ekscelento stāstījumu un uh, ļoti veiksmīgo progresu, kas panākts, un es gribētu pateikties uh, priekšsēdētājam par vienošanās panākšanu starp dalībvalstīm attiecībā uz Eiroviņieti. Šodien jūs organizējāt aviācijas samitu Brigē, un es programmā redzēju, ka tur nepiedalās neviens Eiropas parlamenta deputāts, bet uh, es redzēju programmā iekļautu darba punktu par vienotajām Eiropas debesīm. Un es gribēju pavaicāt par to, kas notika uh, pēc Madrides konferences februārī, kur uh, tika teikts, ka tiks piešķirta augstākā prioritāte vienoto Eiropas debesu nolīguma panākšanai. Uh, jo e, nesenie notikumi, piemēram, Īslandes vulkāna izvirdums parādīt to, cik tas ir svarīgi. Es gribētu pavaicāt, ko pre Beļģijas prezidentūra ir iecerējis darīt šai sakarā, lai pātrinātu vienoto debesu īstenošanu. Tālāk Laikfrīd kungs lūdzu. Paldies, priekšādētāji. Ministra kungs. Mani uztrauc kāda situācija. kas iespējams varētu apgrūtināt arī padomi kaut kad nākotnē. Šeit ir runa par ziņojumu, kas eh, pašlaik ir šeit pie mums eh, parlamentā. Te ir runa par drošību gaisa satiksmes jotā, jomā, kur uh, uh, ir iesaistīts arī kolēģis Paskāls, un te ir runa par šo skaneru ieviešanu lidostās. Kas mani šeit uztrauc ir uh, sekojošais. Nesen parlamentā tika pieņemts uh, ziņojums, eh, par kuru bija atbildīgs arī es, un te bija runa par drošības pasākumu finansēšanu lidostās un par ko, kurš tad ir atbildīgs par finansējumu. Šis ziņojums netika pieminēts, iespējams tāpēc, ka no padomas puses šeit nav daudz sakāmā. Ir tāda sajūta, ka šeit it kā nekas vispār nenotiek šajā jomā padomē. Protams, varētu teikt, ka tā ir eh, liela problēma, bet ja mēs izējam no punkta, ka šo ziņojumu mēs izskatām tagad kopā ar finansēšanas ziņojumu, tad es uzskatu, ka es, tāpat kā lielākā daļa klātesošo, nav gatavi atrast nekādus risinājumus, ja nav zināms par finansējumu, un līdz ar to viss tas varētu izgāzties. Tāpēc man interesē, kādas stratēģijas jums ir plānā, un kas tiek darīts padomē, lai abi ziņojumi tiktu pie, pieņemti un tiktu pieņemti vienlaicīgi. Lichtenbergers kundze, divas minūtes. Jā, herzlichen Dank. Paldies. Pirmkārt, es vēlētos izteikt komplimentu Bēļģijas prezidentūrai, jo tā ir sākusi strādāt pie tādiem jautājumiem, kas citiem ir izrādījušies visai e, neizdarāmi, tādi karsti kartupeļi. Pašlaik ir runa par četrām valstīm Eiropas vidū, kurām satiksmes sloks ir jānes, kurām satiksmes sloks ir ļoti smags. Šķiet, ka tagad mēs cenšamies šo kompromisu noķert tā kā tādu peli, lai pēc tam apskatītos, ko tad šī pele darīs. Ja mēs paskatāmies uz eh, šiem visām vērtībām, tad eh, šķiet, ka ja salīdzina šos 100 eh, kilometrus, tad tas ir pavisam mazs sīkums. Tieši tāpēc es nedaudz šaubos, jo pirmo četru klašu matemātiku, aritmētiku es vēl ar vienu zinu ļoti labi. Ja mēs nekļūsim ambiciozāki vai neieviesīsim šeit obligātu pienākumu, tad, eh, diemžēl, šī eiro viņete būs tikai un vienīgi tāds uh, simbolisks akts. Mums vajadzētu atzīt, ka pastāv šādas ekoloģiskās izmaksas līdz šim. Tas izraisīja lielas negācijas, bet eh, rezultātus nekādus tas nav devis. Uh, Es uzskatu, ka mums vajadzētu šeit rēķināties ar lielo alus glāzi, nevis mazo. Tagad es gribētu runāt par uh, pasažieru tiesībām. Ja mēs nevēlamies izskatīties smieklīgi Eiropas pilsoņu acīs, tad izņēmums attiecībā uz šiem, šiem attālumiem, kas ir mazāki par 500 km, tādus mēs nedrīkstētu pieņemt. Jā, un vēlreiz es gribētu tiešām uh, dzirdēt atbildes šiem jautājumiem. Paldies, Paskvāl kungs, lūdzu. Sí. Sí. Digo que vaya por delante que quiero hacer el elogio de la presidencia. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es gribētu uzteikt Beļģijas prezidentūru jo šķiet, ka jūs tiešām esat strādājuši ļoti uzcītīgi, kā rezultātā ir atrast, atrasts ļoti veiksmīgs līdzsvars. Bet gribētu izteikt arī zinām kritiku. Eiro vinieta patiesībā ir izgāšanās atzīšana. Tas ir tādēļ, ka Eiropas institūcijām nebija drosmes liberalizēt uh, ostu pakalpojumus, un redzē, uh, redzēsim, kas notiks ar jūras uh, pārvadājumiem. 17 dalībvalstis nav transponējuši savā likumdošanā eh, dzelzceļa pakotni attiecībā uz autoceļiem, tad patiesībā šī ir vienīgā eh, vieta, kur mums patiešām ir vienotais tirgus. 6. oktobrī tika panākta pozitīvāka vienošanās, jo tādējādi tika uzlabotas eh, zināmas lietas. Mēs patiesībā to īsti nevaram transponēt, jo mēs neredzam nekādus ieguvumus no eiro viņietas sistēmas. Jo patiesībā tas attiecās tikai uz TEN, tad Eiropas transporta tīklu un a, tikai atsevišķiem autoceļiem, automaģistrālēm un būs izņēmumi tiem automobīļiem, kas atbilst, atbilst augstiem vidas standartiem. Protams, tas ir vairāk vai mazāk tas, kas eh, tika gaidīts, bet šķiet, ka eiro viņieta balstoties 6. oktobra līgumu eh, nedod to, kas tika iecerēts. Un pamatā šeit nav nekādi uh, panākt rezultātu. Sākumā tā bija Čehija, tad Zviedrija, tad Spānija. Tas bija tas karstais kartupelis, be, visbeidzot tas nonāca pie Beļģijas, kas ir pildījusi savus pienākumus. Bet, jāsakam, mums vēl aizvien nav izdevies šo jautājumu atrisināt. Paldies, Kančakungs! Grazie, Grazie, Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, ministra kungs! Mēs ļoti daudz runājam par plānošanas aspektu, bet tā īsti nerunājam par sasniegumiem vai par laika termiņiem. Un mēs gribētu zināt, kad daļa no šīs infrastruktūras, vismaz daļa, kuru mēs plānojam, būs gatava. Vēl kādā citā sanāksmē, sanāksmē tika runāts par inovācijām, bet inovācijas un infrastruktūra iet roku rokā un šajā kritiskajā brīdī tas mums varētu palīdzēt. Es vēlētos pieminēt divus vai trīs jautājumus, ko pieminēja arī citi kolēģi. Pasažieru tiesības. Jūs teicāt, ka ir notikuši vairāki trialogi. Pirmajā nekas netika paikts, otrajā tika noteikti 500 km, kas būs piemērojami 15 gadus. Nu, jums pašam jāizlem, vai tas ir progress vai nav. Un, kas attiecas uz eiro viņeti, tad es, tāpat kā De Grandes kungs, varētu izteikt šaubas šajā sakarā. Vai mēs vienkārši tagad pāriesim uz citiem transporta veidiem, jo mēs nepadaram to iespējumu, mēs neradam attiecīgos no, nosacījumus, lai tas būtu izdarāms, un lietotāji maksās par piesārņojumu. Jo, lai arī mēs tagad pāriem uz eiro 5 standartiem, arī tas maksā naudu. Tas nozīmē, ka cilvēki, kas cieš no uh, sastrēgumiem, maksās par to. Mums jābūt ļoti uzmanīgiem, jo šeit mēs nerunājam tomēr par sabiedrisko transportu. Tādēļ situācija nav godīga. Mums ir jādomā par sabiedrību, un šobrīd mēs apdraudam visu, ko esam līdz šim sasnieguši. Tādēļ ieteiktu jums būt uzmanīgiem, padomāsim vēl par to, jo es domāju, ka noteikti radīsies problēmas. Paldies! Tālāk, ko, kungs, lūdzu. Paldies, priekšēdētāji. Um, padomas priekšēdētāji, vispirms liels paldies par jūsu darbu un par jūsu skaidrojumiem. Pirmais par eiroviņeti. Jūs eh, runājāt, ka eh, te ir runa par eh, sastrēgumu izmaksām un ka tas būtu līdzsvarots risinājums. Es šo jēdzienu līdzsvarots risinājums īsti nesaprotu. Varbūt jūs varētu to izskaidrot. Un vai jūs personīgi tiešām uzskatāt, ka bez mētiecīgas līdzekļu piešķiršanas eiroviņetē mēs varēsim tiešām izvairīties no sastrēgumiem? Thank you, Mr. Paldies, Savisāra kundze. Lūdzu, pavisam īsi. Paldies, priekšsēdētāji. Ministra kungs, man ir liels prieks, ka esat ieradies šodien, lai tiktos ar mums. O, jāsaka, es nebiju plānojis uzdot savu jautājumu. Vienīgais tas, ka es cerēju, ka šis jautājums, kas jau iepriekš tiks izvirzīts, saņems arī konkrētu atbildi. Tas attiecās uz uh, sēra izmešiem uh, no uh, kuģiem, jo patreiz šie noteikumi nav vienādi visiem kuģu īpašniekiem. Un, piemēram, mūsu um, kuģu īpašnieki ir vērsušies uh, Startautiskajā jūras organizācijā, kā zin, Tigaunija nav pievienojusies Mārpal 6. Tālāk jūs minējāt, ka divas pēdējās valsts, kas pievienojas Eiropas Savienībai, tām ir novecojušas transporta sistēmas, bet ko darīt ar to, ja mēs nevaram runāt par trans-Eiropas transporta sistēmām, jo mēs nezinām, kur to darīt. Paldies! Okay, it, so to, uh, Jā, es būtu ļoti pateicīgs, ja jūs varētu deviņās minūtēs atbildēt uz deputātu izvirzītiem jautājumiem. Nu, paldies! Vispirms par vienotajām Eiropas debesīm šeit izskanēja šis jautājums, bet es nezinu, kundze, kas notika vakar Brīgas konferencē, jo es tur nepaliku līdz pašām beigām. Uh, bet acīm redzot, tas ir jautājums, kas vairs netiek eh, skatīts tikai divpusējās sarunās starp komisiju un parlamentu. Un Kalasa kungs man šorīt no rīta teica, ka viņš ir iecerējis nākt klajā ar jaunu priekšlikumu padomēji, lai censtos atrast izēju no šīs bezizējas. Viņa priekšlikums ir ne, godīgi sakot, es nezinu, kāds ir viņa priekšlikuma saturs, un tas ir vienīgais, ko es patreiz varu jums atbildēt. Mums atliek tikai gaidīt un es šo informāciju saņēmu tikai šorīt no rīta, un tādēļ nevaru sniegt pilnvērtīgu atbildi. Es centīšos izzināt un saprast, ko komisija ir iecerējusi šai sakarā. Protams, ļoti iespējams, uh, ka uh, tas, ko mēs darām Beļģijas līmenī, Fabeki ietveros, uh, Un līgums, eh, ko mēs noslēdzām eh, Beneluks valstīm, Francijai, Vācijai un Šveicei, šeit, eh, es domāju, mums ir jāsaprot, kurā no nolīguma sadaļā mēs to visu varētu ielikt. Uh, jo es domāju, ja mēs uh, panāksim progresu, tad tas būtu tikai avio nozares interesēs, ja mēs panāktu šo vienošanos uh, starp civilo aviāciju, militāro aviāciju, un tas ļautu daudz efektīvāk uh, pārvaldīt visas gaisa transporta aktivitātes. Principā es tiešām ļoti ceru, ka visi ir pārliecināti, ka ir nepieciešama vienota uh, vadība šai nozarei. Un es domāju, ka būtu ļoti veiksmīgi, ja uh, militārais un civiltransports tiktu pārvaldīti um, kopā. Uh, Es katrā ziņā, kā teicu, nevaru jums pateikt, kas notiks konkrēti. Man ir um, jāuzzina, ko komisija ir iecerējusi šai sakarā. Un jāzina, kurā virzienā viņi leks, kad nāks klajā ar jauno priekšlikumu. Es atvainojos par šo situāciju, bet, diemžēl, nevaru jums pateikt neko vairāk. Tālāk par ķermeņa skaneriem lidostās. Brigē mēs runājām ar ļoti daudziem nozars pārstāvjiem, un viņi norādīja, ka tā patiešām ir problēma. Jautājums uzdevējs vēl ir šeit? Jā. Tā tad. Neatkarīgi no tā, kāda formula tiek mm, izmantota, mēs uzstāsim uz tādu risinājumu pieņemšanu, kas ir gan tehniski efektīvs, jo mēs gribam izvairīties no garām rindām, kas patreiz novērojams lidostās, tāpat gribam nodrošināt arī um, veselības aizsardzības pas, pasākumu um, striktu ievērošanu, un mēs negribētu, lai mm, gaisa satiksmes transports nokļūtu nelabvēlīgākā vai mazāk izdevīgā situācijā nekā citu transporta līdzekļu izmantotāji tieši šo ķermeņa skeneru piemēr, dēļ, piemēram. Bet, kā jau es teicu, risinājums vēl īsti nav, un mēs arī neesam īsti pārliecināti, ka visu lidostu administrācijas arī ir nu, ar labu gribu apveltīts eh, šī jautājuma risināšanai. Tālāk par Mērpola konvenciju. Es esmu saskāries ar šo jautājumu un. Prezidents to noteikti varētu censties risināt šo jautājumu, bet par uh, Alpu konvenciju vispirms jau tie ir paši partneri, kuriem ir jāsagatavo bāze šādai konvencijai. Es ļoti labi zinu, kāda ir atsevišķu valstu nostāja šajā jautājumā, un vienai pret otru, un es tikai gribētu teikt tā, ja partneri negrib vienoties, tad Beļģijas prezidentūra uh, vai jebkura prezidentūra neko daudz tur nevar panākt. Vispirms ir jābūt pašu partneru vēlmei vienoties. un kas attiecās uz šo Alpu konvenciju un specifiskajām Alpu reģionu valstu problēmām. Tad eh, šajā sakarā var tikai pateikt to, ka tās ir šo valstu specifiskās problēmas un viņi tās pārzina vislabāk. Tālāk par eiro vīnieti un tarifu noteikšanu atbilstoši eh, dažādām atļaujām eiro 1 un eiro 2. Tad tur ir šie dažādie faktori, kas tiek noteikti ņemot vērā eh, ceļu atrašanās vietu, gan geogrāfisko augstumu, gan arī citus aspektus. Tā kā ta, tas ir viens no iespējamiem risinājumiem, ko mēs iekļāvām eh, šajā eiroviņetas eh, modelī, un tas bija mēģinājums nākt pretī jums. Un jāsaka, tas ir šis otrais faktors vai faktors divi ir vienīgais, ko mēs varējām panākt. Patiesībā jau tā bija vispār neiespējamā misija. Tālāk, De Grandes kungs, tas, ko jūs teicāt par savu eh, pilnīgo neieinteresētību eiro vīnietē, norādot uz eh, perifērijas valstu pozīciju. Es gribētu teikt, ka, lai panāktu šo vienošanos par eiro vīnieti, visiem bija jāpieņem zināms kompromiss, no tā nevarēja izvairīties. Protams, situācija uh, Eiropas uh, centrālā reģiona valstīs ir savādāk nekā perifērijas valstīs, bet ja mēs paskatāmies uz eh, šo, šo te, teiksim, šo joslu, kuras ietvaros var uh, piemērot uh, augstāku tarifu, tad, uh, protams, šeit dažādu valstu nostāja bija atšķirīga, kas ir tikai loģiski. Kā jau es teicu, jums, es domāju, vajadzētu saprast, ka tas bija kompromiss ne vairāk un ne mazāk. Un kompromisa situācijā neviens nav īsti apmierināts, bet tajā pat laikā mēs tikai ļoti ceram, ka neviens nav arī ļoti neapmierināts ar šo kompromisu. Pat ja pie vīna ir jāliek klāt ūdens, tad labāk ir, ka tur ir vismaz kaut cik vīna, nekā tikai tīrs ūdens glāzē. Un es domāju, tas ir tieši tas, kā izskatījās mūsu kompromiss. Ja mums nebūtu šis atšķaidītais vīns, tad mums vispār nekas nebūtu. Mums nebūtu ne vīna, ne ūdens, mēs paliktu izslāpuši. Tālāk bija arī jautājums par sēra izmešiem. Tad, kad starptautiskā jūrniecības organizācija pieņem noteiktus lēmumus, tad, protams, viņi arī izjūt zinām spiedienu no dalību valstu puses, bet viņi cenšas ieviest noteiktus standartus, samazinot šo sēra eh, izmešus. Jāsaka, ka patiesībā tika panākts visai daudz šai sakarā, bet. Jāatzīst, ka kuģniecības piedzīvo arī liels finansiāls problēmas un to mēs nevaram noliegt. Tādēļ arī šie standarti ir tādi, kādi tie ir, bet uh, jūs nevarat prasīt uh, no padomas vai no komisijas atbildību par IMO pieņemtajiem lēmumiem. Mēs noteikti centīsimies mm, caur dalību valstīm panākt, lai starptautiskā jūrniecības organizācija nosaka uh, noteikts laika termiņus un lai būtu paredzēti tālāki samazinājumi vēlāk. Un, lai šie samazinājumi tiktu ieviest pakāpeniski. Protams, to nav iespējams izdarīt vienas dienas laikā. Bet, kā es teicu, mēs gribētu, lai spēles noteikumi visiem ir vienādi jūrā. Un Protams, šāda negodīga konkurence eh, rada negatīvu efektu, jo ir vesela rinda uh, kuģu kompāniju, kas var izvairīties no šo prasību ievērošanas. Mēs zinām par šādu situāciju. Un mēs zinām par Ziemeļjūru un par Baltijas jūru un par situāciju tajās. Mēs zinām, ka Šeit tiek piemērot atšķirīgi standarti, un mēs zinām, ka citas valsts gribētu, lai standarti tiktu noteikti vēl striktāk, bet tā ir starptautiskā jūrniecības organizācija IMO, kas lemj par to. Nu, un Kā jau es teicu, daudz lēmumi tiek pieņemti tīri ekonomiska apsvēruma dēļ, un es domāju, ka mēs nevaram atgriezties pie uh, sēra standarta jautājuma atkal un atkal un sagaidīt, ka risinājums tiks pieņemts ātri. Vēl viens jautājums, uz kuru es neatbildēju, tātad par infrastruktūru un kad šis mērķis tiks sasniegts. Šo jautājumu uzdeva Kančāna kungs. Mēs, diemžēl, neesam atbildīgi par to. Mēs lūdzām komisiju iesniegt mums uh, prioritāšu sarakstu attiecībā uz um, ten desmit iztrūkstošajiem savienojumiem. Un tad katrai valstī ir jāuzņemas sava atbildības daļa, un tad mēs varbūt kaut ko panāksim. Bet vispirms komisijā ir jāsagatavo e, šis saraksts, tad attiecīgi iezīmējot līdzekļus, mēs varētu domāt par reālu infrastruktūras projektu realizēšanu. Varbūt. Un tad varbūt mēs nonāksim arī pie risinājuma. Labi, paldies. Diemžēl mūsu rīcībā laika ir ļoti, ļoti maz, bet es gribētu vēlreiz pateikties valsts sekretāram par sniegtajām atbildēm. Es gribētu pateikties prezidentūrai par to, ka esat eh, iesaistījuši arī parlamentu eh, šajās iniciatīvās, tāpat daudz, kas ir veikts neformālajās padomas sanāksmēs, un mēs ļoti augstu vērtējam uh, jūsu eh, centienus eh, iesaistīt eh, parlamentu, tā kā personisku pateicību jums par to. Lielas paldies, un es domāju, tagad mēs ļausim jums atgriezties atpakaļ brigē, lai risinātu aviācijas jautājumus, un vēlreiz liels paldies jums. Paldies. Tālāk koordinātāra sanāksme.